Okay, colleagues, thank you, sorry. Dārgie kolēģi, mēs esam mazliet iekavējušies, tas viss notika manas vainas dēļ. Nākamais darba kārtības jautājums ir vāciešs. Priekšsēžu paziņojumu. Te ir runa par referentu iecelšanu. Tas parasti piekrīt priekšsēdētājiem, un koordinatoru lēmums ir, ka tas ir jāizdara. Tad mēs apspriedām vairākus atzinumus, un koordinātori izlēma neko nedarīt. Viens attiecās uz uh, vienotā tirgus dokumentu, un otrs bija komunikē par um, hmm, investīciju politiku nabadzīgākajās valstīs. Arī attiecībā uz MFF mēs neko nedarīsim, jo pašlaik vēl nav īsti zināms, ko darīs budžeta komiteja. Tāpēc arī mēs par šo pagaidām neko neiesāksim, kas attiecās uz pētījumiem. Tad koordinātori vienojās par to, ka mēs pašlaik pieņemsim piecus pētījumus. Viens ir par eh, biodegvielu ietekmi, par sociālajiem eh, faktoriem ceļtransportā, tad par TNT. Taču mēs vienojāmies, ka ja sto un sto bīroja pārstāvji Mm, kaut ko īpaši pateiks par biodegvielu, tad mums um, būs jāveic vēl viens pētījums. Lichtenbergers kundze man te izlabo, ka mēs tagad to saucam nevis par biodegvielu, bet par agrodegvielām. Nu, jebkurā gadījumā par bio vai agrodegvielām tā varbūt uh, mums sniegs informācija, par kur būs jāveic papildus. Uh, pie, uh, pētījums. Komitoloģijas vēstule tika visiem izdalīta arī, un koordinātori nolēma, ka attiecībā uz CF būs uh, eh, kopīgi noklausīšanās ar ITRE komiteju, un tas notika 4. aprīļa rītā. Astotajā maijā Otradien no rīta būs arī noklausīšanās par TNT vadlīnijām un pēcpusdienā par lidostu pakotni. Nu, mēs pagaidām vēl nezinām telpu un tā, bet bija tāda doma, ka mums vajadzētu divas noklausīšanās 8. maijā. Vienu no rīta un vienu pēcpusdienā. Tāpat mēs saņēmām arī eh, vēstuli no TNT koordinatora. Tā vēstule bija atbilde Atļaujiet man vispirms pateikt, ko es gribu pateikt, un pēc tam es atļaušu izteikties arī jums. Tātad koordinātori, kam ir komentāri par šo Brinkos kungu vēstuli, tād lūdzu izsakiet tos, es viņiem tos nodošu. bet eh, mums tās kopīgais iespējas bija tāds, ka mums šī vēstule būtu jāparadresē lūgumrakstu komitejai, eh, tādēļ, ka tā vēstule satura lūgumu. Bet, Um, bet, nu, ja jums ir kaut kas sakams Brinkhorsts kungam, tad varat to darīt. Tāpat mēs arī vienojamies, ka tikau kundze paliks uh, komitejas locekle, kas būs atbildīga par dzimumu līdztiesību. Pie citiem jautājumiem mēs diezgan daudz runājām par uh, pārrobežām. Tikai es teiktu, lūgums paskaidrot, kāda ir juridiskā bāze šai direktīvai. Komiteja arī nolēma atzīmēt īpaši mobilitātes nedēļu, kas notiks no 16. līdz 22 septembrim, un tas notiks um, sanāksmē laikā, kas ir no 16. līdz 18. septembrim. Un parlamentam vajadzētu spēlēt lielāku lomu Eiropas mobilitātes nedēļā. Runājot par to, tikau kundze un kančana kungs tika aicināti izstrādāt priekšlikums, kas tiks pieņemti Mārta sanāksmē. Un tad par tām mega garajām kravas mašīnām tika nolēmts sazināties ar eh, komisāru Kalasu kungu atļaujot šādu veidu kravas mašīnām mm, šķērsot robežu. Parlamenta juridiskajam dienestam tiks izteikts lūgums uh, sniegt savu atzinumu, vai viņi piekrīt tam, ko teica komisija. Es arī esmu uh, lūdzis uh, komisāram tikties ar viņu, un um, es zinu, ka pagaidām nekādu paziņojumu nebūs attiecībā uz šīm mega garajām kravas mašīnām. Un uh, pamatā, kas attiecās uz procedūru tad Kallasa kungs pats ieradīsies parlamentā un paskaidros šeit, kādi ir viņa lēmuma motīvi. Un es nešaubos, ka tad mums būs eh, kvēla diskusija starp Kalas kungu un šīs komitejas locekļiem attiecībā uz to, kāds varētu būt iespējamais lēmums, bet es gribētu uzsvērt kā koordinatori bija noraizējušies par to, ka šāds lēmums tiek pieņemts nekonsultējoties ar parlamentu. Un komisārs pieņēma, ka tas tā ir, un tagad viņš ieradīsies parlamentā, lai paskaidrotu, ko viņš ir nodomājis darīt pirms uh, nāk klajā ar publiskiem paziņojumiem. Par TNT Connecting Europe Facility Mēs nolēmām prasīt komisijai vairāk informācijas par to, kādas iekšzemes ostas tiek ietvērtas šajos vispārīgajos tīklos. Un um, komisija komisijas pārstāvjiem būtu jāpasaka, kādas iekšzemes ostas varētu tikt ietvertas šajā tīklā. Tāpat bija diskusija par gaisa kvalitāti lidmašīnā, un šo diskusiju uzsāka Krāmerkungs. Un viņš aicināja turpināt apspriest šo jautājumu ar komisiju, un tad, kad viņš būs uzrājis uh, no komisijas kaut ko sīkāk, tad um, mēs varētu šo jautājumu apspriest vēlreiz. Tā, man liekas, tas no arī viss. Jā, un vēl es gribēju apstiprināt Koha kungu. Nu tā. Tālāk Van Dalen kungs, Lichtenbergeres kundze, Laikfrīs Koha kungs, Kančēna kungs. Viss runātāju saraksts te man ir, ja jūs varētu izteikties īsi, es būtu ļoti priecīgs. Van Dalen kungs. Priekšsēdētāj kungs, nu tiešām var pavisam īsi izteikties. Priecājos par komisāra Kallas reakcija attiecībā uz garākiem un smagākiem smago mašīnu pārvadājumiem un mašīnām. Signāli, ko mēs esam nosūtījuši, tas ir iedarbojies. Labi, ka ir skaidrība. Un es gribēju runāt kādā atsevišķā sanāksmē par šīm smagajām mašīnām. Tās ir garākas un smagākas, un visi citi jēdzieni nav pareizi. Tie a, testi, kas a, tika veikti Nīderlandē ar šīm smagajām mašīnām, ir bijuši ļoti pozitīvi attiecībā uz satiksmes drošību un vairāk preču vienā reizē pārvadā, tad es lūgtu nākošā reize izmantot iedzienu garāki un smagā, garāks un smagāks uh, uh, automašīnas. Jā, labi, kolēģi, bet nu nediskutēsim tagad par šo jautājumu. Tagad Lichtenbergers kundze. Paldies pavisam īs uh, komentārs par Brinkhorsta kunga vēstuli par sēdi Turīnā. Visi tie kolēģi, kas uh, kopā ar mani tur bija, sastādīšu atbildi koordinātāram un uh, iesniegšu jums jo liekas, ka šeit ir tāds lielāks informācijas um, deficīts, informācijas trūkums. Un viena piezīme par Connecting Europe uh, facility par iekšzemes ostām. Ja arī uh, jūras ostas būtu ne tikai uzskaitīts, bet uh, lai mēs redzētu, kādas tiešām ir iekļauts, jo tas, kas līdz šim ir bijis, ir tikai uzskaitījums. Uh, It īpaši dažkārt arī dienvidos, kur nav norādīts prioritātes. Es nezinu, vai tas ir iespējams, bet nu varbūt, ka varētu ostu prioritātes eh, pieminēt. Tas ir interesanti turpmākiem plānojumiem. Un ja jau ir rakstīts, ka ir eh, intensīvāka satiksme ostās jāorganizē, tad būtu liederīgi to zināt, un mēs esam sastādījuši atzinumu īpaši par to, ka ostu loma ir izšķirīga, bet mums ir vajadzīgas prioritātes, un tas ir attiecināms ne tikai uz iekšzemes ostām, bet arī uz citām ostām, jo līdz šim nav bijis tādu uzskaitījumu. Paldies! Paldies! Vienīgais, ko es varu, ir pastāstīt jums par to, kas tika apspriests koordinatoru sanāksmē, un tur tika apspriestas iekšzemes ostas, bet, nu, ja jūs gribat. Tur vēl kaut ko plašāk skatīties, tad tas ir citreiz jādara. Es nesaku, ka jums ir taisnība vai nav taisnība, bet lūgums koordinātoru sanāksmē bija par iekšzemes ostām. Äh, Jā, paldies. Arī es gribētu runāt īsi par mega smagajām mašīnām, nu, es ar Pēteru tagad nestrīdēšos, mans uh, viedoklis ir atšķirīgs, bet es domāju, ka tas nav tas būtiskais uh, jautājums. Uh, Jautājums ir tāds, ka ir uh, likumdošana, kas ir spēkā attiecībā uz uh, mega vai giga mašīnām. Kopā ar padomu mēs pieņemam pirms pāris gadiem šo lēmu, proti, ka dalība valsts, ko vienojoties ar uh, komisiju, var ieviest vai arī ne šīs īpaši garās smagās smagās mašīnas. Uh, Bet tas, ko tagad mēģina darīt, tas ir Eiropas tiesības skaidrs pārkāpums. Nē, nu ir ļoti jauki, ja komisārs saka, kāda, uh, pateiks, kādēļ viņš šīs tiesības pārkāpja. Bet tas man neinteresē. Ja šeit būs izmaiņas, tad ir jāievēro tā procedūra, kāda ir nepieciešama. Proti priekšlikums komisija, komisijas priekšlikums par direktīvas grozīšanu, un tad mēs lemsim. Bet um, citādi nu, vienkārši nevar, ka Eiropas tiesības kā komisārs, kā uh, komisijas uh, vicepriekšsēdētājs, kur uzdevums ir sargāt un rūpēties par uh, tiesību ievērošanu, ka viņš pats pārkāp šīs tiesības. Un tad, kad citi reaģē, tad nu, tā piesardzīgi tas tiek atsaukts. Tas tā nedrīkst būt. Ne vis tādēļ, ka tas ir labi vai slikti saturiski, par to mēs varam diskutēt. Bet kamēr tiesības ir tādas, kādas tās ir, kā komisija, jūs taču nedrīkst tās arī pārkāpt. Tells... Kā komisāra Hedegārda man bieži vien saka, likums ir likums. Un tas, ko es gribu teikt attiecībā uz šo, es tikos ar komisāri un tagad nedomājiet par to, vai tas ir labi vai slikti vai kā. Mums visiem ir savs viedoklis, un man varbūt ir vairāk viedokļi nekā dažiem citiem locekļiem. Un um, Tas ir eh, normāli, ka katrs kaut ko domā, bet es domāju par parlamenta suverenitāti un par eh, šīs komitejas priekšsēdētāju tiesībām. Un es gribēju pateikt vienkārši, ka mēs neesam apmierināti ar procesu par to, ka nevar rīkoties eh, mm, tā, kā tas tagad ir noticis, jo nevar mm, veikt nekādus paziņojumus, nekonsultējoties ar parlamentu. Uh, Tagad atgriežoties arī pie jūsu teiktā, Laitfrīda kungs, ir ļoti svarīgi, ka mums pašiem būtu savs viedoklis eh, un juridiskās komisijas viedoklis. Pilnīgi noteikti komisijas juridiskais dienas ir pateicis, ka tas ir normāli, ka pašreizējā situācijā um, dalībvalstis atļauj šo uh, megagaro kravas mašīnu pārvietošanos savā teritorijā, bet Nu, jūs jau ziniet, ka es uh, galīgi neesmu jurists, un uh, man šķiet, ka uh, būtu tikai pareizi, kā mēs rīkotos tā, kā nolēma koordinātori, kā mēs prasītu arī savu juridisko atzinumu. Mēs zinām, kāds ir komisāra lēmums, bet mēs arī zinām, viņš mums ir apsolījis, ka viņš uh, šo uh, lēmumu neizplatīs, ne, neizdarīs paziņojumu, kamēr mēs nekonsultēsimies ar savu juridisko dienestu. Mana loma, kā uh, priekšsēdētājām ir uzstāt uz to, kā ar mums netika veiktas konsultācijas par politikas maiņu. Ļoti ātri lūdzu. Vai mēs zinām, kad uh, tas tiks, uh, kad tas notiks, vai tas ar koordinatoriem, vai, ziniet, Nu, tagad pulkstenis ir pusdesmit. Es runāju pa telefonu bez divām minūtēm deviņos, un mēs centīsimies to kaut kā atrisināt. Jo, ziniet, neko citu jau mēs izdarīt nevaram, un mums būs laiks, un es domāju, ka komisijai ir vajadzīgs laiks, un mums ir vajadzīgs laiks. Kančankungs. Presidente, ok, par quanto riguarda la relazione. Nu jā, labi. Attiecībā uz uh, ziņojumu un stāvu Mēs izteicām divus uh, pieteikumus par diviem pētījumiem, tas diemžēl nav ievērots. Es esmu norūpējies par 8. māju kā termiņu. Mums, uh, mēs esam tagad februāri, un tad būs uh, uzklausīšana par TNT un CF. Man liekas, ka nu, tas ir drusku tā pārāk ilgi plānots. Labi, par CEF varbūt tas eh, varētu tā būt, bet TNT gan tīklam, gan plānojumiem mums vajadzētu ātrāk eh, strādāt. Mēs runājam vakar arī par finansējumu. Un nākotnē tas arī mūs vēl skars, tādēļ es domāju, ka plānošanai jābūt ļoti skaidrai arī attiecībā uz saturiem, un to vajadzētu paātrināt un nodalīt no CF, jo tas ir cits jautājums. Ceru, ka jūs man uzklausīsiet, jo visādi citādi riskējam ar to, ka būsim uh, starp 7.13 un komisijas priekšlikumu. Un mēs būsim kaut kur pa vidu. <laughs> Tonio, es tiešām esmu pātrinājusi to visu, cik vien uh, iespējams. European Connecting Facility ir uh, pirmā, tāpēc, kad aprīlis jau ir deguna galā, rīt ir pirmais marts. Un tāda atcerieties, ka pa vidu vēl ir lieldienu brīvdienas jo atcerieties, ka um, pareisticīgo lieldienas ir citā datumā, tās nāk pēc citu kristiešu lieldienām. Es neuzspriešu, kuras lieldienas ir pareizās, bet nu, vienkārši saku, ka tas tā ir. Un ka, ja jūs vēlaties, eh, lai cilvēki šeit ierodās, tad ir ļoti grūti lieldienu periodā to noorganizēt. Un man šķiet, eh, ka 8. mēs ir ļoti labs datums. Jebkurā gadījumā mēs varēsim balsot komitejā par to neatrāk par septembri. Ļoti daudz dažādas lietas notiek dalību valstīs un ar organizācijām, un taču es uzskatu, ka 8. maijs ir pirmais iespējamais datums kad mēs varētu to paveikt. Es tiešām skatījos, vai to var izdarīt um, ātrāk, vai ko mm, tas nav iespējams, tāpēc, ka mēs esam tur, kur mēs esam. Taču mēs centīsimies ķerties pie darba tik ātri, kā varēsim bet es ņemšu vērā, ko jūs teicāt, taču ticiet man, es daru, ko varu. Komucakus kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, συμμερίζομαι απολύτως. Paldies. Priekšsēdes pilnīgi piekrītu. Kolēģi pieprasījumam TNT tīkla jautājumu risināt ātri. Es strādāju ar šiem jautājumiem kopā ar Ertugu kungu un Tomēr tāpēc man jāpasaka, ka mums būs eh, publiskā uzklausīšana šajā jautājumā. Eh, tā ir juridiska prasība, līdz šim nesam paspējuši to sarīkot. Es arī labprāt visu pātrināt, bet diemžēl to nav iespējams izdarīt. Un tieši tādēļ šis 8. māja datums, lai gan mēs vispriecātos, ja tu varētu paspēt ātrāk. Tieši tā saka priekšsēdz. Parlamenta procedūras ir eh, kā nekā jāievēro. Parlamenta monolīts dažreiz ir diezgan smagnējs. Koha kungam vārds. Paldies, Brain, par garajām kravas mašīnām. Es arī ļoti labprāt gribētu teikt, bet nu noklusēšu. Nu, es negribu, lai visi tādā nepareizā ceļā dotos. Biodegvielu pārsaukt par uh, agrodegvielu. Uh, neietver otrās paudzes biodegvielu, kas tiek ražot no praktiski no lauksaimniecības atkritumiem, un līdz ar to mēs nepietiekamu uzmanību veltam šim jēdzienam. Mums būs nepieciešams ziņojums par to, kā definēt biodegvielas un agrodegvielas, bet nu tagad neieslīgsim dziļāk Fosters kundze. Paldies priekšsēdē, es nerunāšu par degvielas veidiem, neuztraucieties. Pavisam īsi Kramer kungs bija pacēlis šo jautājumu par lidmašīnu kabīņu gaisa kvalitāti. Ko mēs zinām? Ka ir diezgan spēcīgs lobijs, kas cenšas šo jautājumu bīdīt. Es neesmu zinātnieks, tādēļ nevaru pateikt, vai tiešām ir nopietna problēma vai nav. Pirms dažiem gadiem mēs dzirdējām pa zinām lidaparātu, kurā sistēmās kaut kas nedarbojas, kur varbūt arī bija problēma. Bet tagad par to ne, neizpildīsim, kur eh, komitejā jūs kontaktēsiet. No nu, kā jūs šo informāciju lūksiet? Priekšsēdus, es nevienu nekontaktēšu. Koordinatori nolēma, ka Kramerkungs, eh, lai eh, rīkojas, lai pieprašu informāciju, šos pierādījumus, ja tādi ir. Koordinatori lēma, kā komiteja pat labā nedarīt neko. Kramerkungs e, savāks informāciju no ārotbiedrībām vienalga no kā, un tad atgriezīsies koordinatāra sanāksmē ar šo informāciju vēlāk, tad, kad viņš to būs apkopojis, un tad mēs varēsim lēmt par to. Fostere piedošanu. Es pārpratu, jo pirmīt jūs teicāt, ka mēs pētīsim šo jautājumu dziļāk. Priekšteic, nē, Kramerkungs to pētīs dziļāk. Vēl kādi jautājumi par priekšsēžu ziņojumu no koordinatora sanoksmes. Eh, varam to apstiprināt, jā? Ja? Paldies. Nākamais punkts darba kārtībā. Mans ziņojums par grozījumu izdarīšanu Eiropas parlamentu un padomas direktīvā par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni. Prezentēšu savu ziņojumu projektu. Komisijas priešlikums vēlas ieviest tās izmaiņas, par kurām jau dalībvalsts vienojās par STCW konvenciju, Startautiskā jūrniecības organizācijā, lai mūsu likumdošana savietot ar STCW konvenciju, kas ir uh, noslēgta starptautiskās IMO, tātad paspārnē. Un ir maz iespēja patiesībā gr uh, grozījums ieviest komisijas priešlikumam. Viss līdzinējie grozījumi STCW ir ES likumdošanā transponēta ar līdzīgu direktīvu palīdzību. Ko es esmu darījis? Es esmu uh, Manilas nolīguma transpozīcija pielāgojas uh, likumdošanas tekstu precizējot un pielāgojot aktuālajiem, aktuālajai attīstībai. Pēc būtības esmu izdarījis izmaiņas uh, attiecībā uz to, ka PRS periodu uh, prasībām attiecībā uz drila apmācībām ir jāpatur spēkā. Un tālāk dalībvalstīm būtu nosūtam detalizēta informācija par certifikāciju, e, respektīvi dalībvalstīm būtu komisijai jānosūt šāda informācija, lai gūtu pilnīgāk priekšstatu par to, kā notiek jūrnieku apmācība Eiropā. E, ir jāstiprina personas data aizsardzība, pieprasot uh, jūrnieku datu anonimizāciju. Uh, es īsti nezinu, vai šāds vārds anonimization angļu valodā vispār eksistē, bet nu, tas te tiek izmantots. Tātad būtība ir tāda uh, gādāt par to, lai jūrnieku dati būtu anonīmi. Un uh, Tātad eh, eh, jāgādā arī par to, lai statistiskie dākti būtu publiski pieejami, un es pilnīgi atbalstu uh, datu vākšanu par Eiropas līmenī par um, jūrnieku apmācību. Pat labam situācija nav pietiekoši noskaidrot saskaņā ar revidēto pārskatīto komitoloģijas procedūru, saskaņā ar Lisabonas līgumu, es esmu jaunu formulēm ierosinājis, kas labāk atspūgļo 2011. gadas uh, eh, institūciju vienošanos par deleģētiem tiesību aktiem. Turklāt, lai pret, lai labotu juridisko atšķirību, lai norādītu uh, starp šiem diviem certifikātu veidiem esmu divus grozījumus esošās direktīvas tekstam ierosinājuši, kā arī komisijas ierosinājumam. Manils grozījums stājās spēkā šī gada 1. janvārī, tomēr, lai nebūtu tālāk kavēšanās, es likumdošanas piemērošanā Manilas nolīguma prasībām un lai nerastos konflikts starp ES likumdošanu un nacionālajām uh, nacionālu likumdošanu. Es cieši strādāšu ar Dānijas prezidentūru, lai nonāktu pie, pēc iespējas ātrāk risinājumu. Esmu komisijas priekšlikumam dažus e, grozījums iesniedz, un es ceru, ka tas arī e, būs, e, komisijai būs pieņemama. Esmu arī cieši sadarbojies ar Oli Kristiansen kungu. E, kurš ir nodarbinātības komitejas atzinuma sagatavotājs attiecībā par to pāntu grozījumiem, kur ir noteikti izņēmumi minimālam atpūtas stundām, jo Manilas eh, noteikumi ir maigāki, vājāki nekā eh, tas, ko prasa esoša spēkā esošais likumdošana tā no nu es cieši sadarbošos ar Kristensen kungu, lai rastu formulējumu, kam varētu piekrist gan nodarbinātības, gan transporta komitejas labas sadarbības garā, lai mēs varētu panākt ātru vienošanos ar Dānijas prezidentūru par šo dokumentu. Un panāktu, ka Manils nolīguma transponēšanais likumdošanā notiktu iespējami gludāk un raitāk Lūk, mans, uh, mana prezentācija, un tagad dod vārdu Kumucakosa kungam. Paldies priekšsēd. Ļoti svarīgs, strateģiski svarīgs jautājums par jūrniekiem un jebkāda veida novirzes vai eh, viņu statusa pasliktināšanu nav pieļaujami, pret to jācīnās. Profesijā tiek ieguldīts e, tas drošībā e, un es komisijas e, priekšlikumu un grozījums varu ļoti apsveikt, lai mēs varētu izpildīt Manils 2010. gada uh, konferences pieņemtos grozījumus, transponējot tos es likumdošanā. Priekšsēdz gribētu jūsu e, ierosinājumu izteikt atbalstu, un es domāju, ka e, komisijai nosūtamie dati ir izmantojami tikai statistiskiem mēķiem, nekam citam. direktīvai stājoties spēkā, tas atsauksies arī uz Manilas nolīgumu, kas stāsies, kas jau stājās spēkā ar 2012. gada sākumu, un mūsu likumdošanas procedūra turpināsies, līdz ar to mēs apmēram 6 minūtes iekavēsim, kas rada problēmas. Kuģi, kas brauc jūrā ar ES dalībvalstu karogiem. Uz tiem attieksies starptautisks nolīgums, kas ir spēkā esošs, bet ne kopienas likumdošana. Mums ir arī trešo valstu problēma, ar kuriem mēs tirgojamies. Uh, viņas jau būs Manils nolīgumu implementējušas. Tā nu es nezinu priekšsēd, kā mēs varam no šīs e, strupceļa izkļūt, taču mums ir iespējama ātrāk šī direktīva jāimplementē un jāgadā, lai tā stātos spēkā. Nu jā, es nezinu, kā vislabāk izkļūt no šīs sarežģītās situācijās, bet jebkurā gadījumā jāstrādā ir ātri. Un pēdējais priekšsēd. Mēs nevaram esošam dokumentam jaunas datus pievienot, jo mums ir jāņem vērā, jārespektē Manils nolīgums. Taču ir viens īpašs jautājums, īpaši svarīgs jautājums. Tā ir jūrnieku apmācība un nepieciešamība cīnīties pret pirātismu. Šīs divas lietas ir saistītas savstarpēji. Tas ir ļoti svarīgi, jo pirātisms ir uh, ārkārtīgi aktuāls drauds. Šajā sakarā varbūt es varētu vēl grozījumu iesniegt, varbūt eh, apsvērumu punktā Eh, par nepieciešamību apmācīt jūrnieks īpaši attiecībā uz cīņu pret pirātismu. Paldies priekšsēd vispār, jo tad es vēl sagatavošu rakstiski eh, iesniegu uh, grozījumu veidā. Uh, lai jums veicas ziņojumu. Paldies, Gru Uģes kungam vārds. Dārgie kolēģi, gribu teikt paldies referentam par uh, tekstu. Nu, neskatot uz jaunību un uh, pieredzes trūkumu, viņš tādu ļoti būtisku ieguldījumu ir sniedzis. Tagad par dažādām pārdomām, nu mēs varētu tekstu uzlabot. Daudz, kas tomēr nav iespējams, jo šeit mēs atsaucamies uz agrākām direktīvām par izglītību un arī kvalifikācijas atzīšanu jūrniekiem. Uh, tam tagad ir jātiek iestrādātam likumdošanā pēc Manielas dokumentu pieņemšanu. Priekšsēdētājs Simpsons arī ir ļoti būtiski uzlabojis likuma tekstu, nu, viņš par to tikko arī stāstīja, un grib uzsvērt, kā ir ļoti nozīmīgi lai mēs uzlabotu to sadaļu, kurā iet runa par um, datiem par personām, ir um, īpaši jāuzsver šī anonimitāte, kas ir nepieciešama. No vienas puses dati ir nepieciešama, un no otras puses viņiem ir jābūt gan pieejamiem, gan aizsargātiem. Un šai kontekstā gribu norādīt uz to, ka ir ļoti liederīgi daktus uh, savākt par cilvēkiem, kas strādā, un apkopotos Eiropas līmenī. Tas noteikti atstās pozitīvu ietekmi uz profesiju kā tādu. Un šādi mēs varētu izkļūt no bezdarba situācijas, kas, diemžēl, šobrīd skar arī šo sektoru. Un pēdējais. Mēs tā kā atpaliekam, gan Komatsakos kungs, gan priekšstādētājs jau runāja par to, ka Manilas konferences normas ir 2010. gadā pieņemts un 1. janvārī 2012. gadā stājās spēkā. Paldies! Fosters kundze. Paldies, priekšsēd. Paldies par jūsu detalizētiem komentāriem par ziņojumu. Es domāju, mēs varam lielā mērā atbalstīt jūsu darbu. Nav šaubu, ka <clears throat> jūrnieki ir jāapmāca pamatīgi, rūpīgi, un attiecīgai certificēšanai jābūt arī līmenī. Jūs galvenos jautājumus arī jau pieminējāt. Viena no galvenām bažām mums būtu tāda, ka eh, nosūtot datus no vienas datbāzes kādā dalībvalstī, piemēram, EMS datbāzes uz citu, tad jums noteikti nebūs obligāti sistēma savietojumība dalībvalstīm. Tas jāņem vērā. Šāda informācija nosūtot tālāk, un tad jūs raugoties uz laika grafika transpozīciju. Es domāju, ka ir svarīgi, lai būtu realistisks laika grafiks, ko dalībvalsts var izpildīt. Un vēl viens svarīgs jautājums, ko jūs pacēlat, bija anonimizācija. Eh, es pat īsti nezinu, ko šis vārds nozīmē. Jūsu grozījums arī to labi atspoguļo. man liekas, ka nevar apkopot uh, cilvēku personas datus un tos nosūtīt pa labi pakreis. Mm, komisijai tas būtu cerams arī ņemams vērā un visiem citiem. Anonimizācija nebija mans izgudrojums šis uh, angļu vārds. Vārds tagad tusas kungam. IMO ir uh, likumdošanas centrs, ja tā teikt, jomai, kā arī jūrnieku sagatavošanai, apmācībai, kā arī vidas aizsardzībai referenta ierosinājumiem mēs varam piekrist kā arī grozījumiem, par kuriem jau vienojušās dalībvalstis starptautiskās jūrniecības organizācijas ietvaros. Kā Bet es gribētu arī dažus vēl komentārus paust. attiecībā uz jūrnieku apmācību vajadzībām šajā jomā nebija pietiekošas skaidrības. Eh, eh, ne es dalībvalstīs un vēl daudz mazāk trešās valstīs. Pēdējo gadu gaitā eh, tehnoloģijas, kas tiek izmantotas uz kuģiem, ir ļoti mainījušās augsts tehnoloģijas tiek tagad izmantotas, bet e, jūrnieki, jūrnieku apmācība nav attiecīgi pielāgota, un tas rada draudus starptautiskai jūrniecībai un jūrnieku un e, citu cilvēku dzīvībai uz jūrām. Laiki Eh, kuģu izskraušanai ir kļuvuši īsāki. Referenta ierosinājumi ir vērtējami pozitīvi, lai mēs vismaz kaut kā varētu mēģināt šo situāciju uzlabot, uzlabot jūrnieku apmācību. Un tomēr es gribētu teikt, ka ierosinātie pasākumi nav pietiekoši tālajoši. Tādēļ mēs sagatavosim savus grozījumus. Es ceru, ka tie gūs jūsu atbalstu. Lai kuģu apkalpes. Es runāju gan par kruīzu kuģiem, gan par krauskuģiem, lai pret visiem uh, e, akvāps locekļiem būtu vienāda attieksme, uz viņiem būtu uh, e, tikt attiecināt vienāda aizsardzība. Pat labam tas tā nav. E, jūras likumdošanu starptautiskā jūrnieku savienībā uh, grozīja 2006. gadā un dažādās ES institūcijas jau ir zaudējušas vērtīgu laiku e, šo grozījumu e, transponēšanā mūsu likumdošanā. Tādēļ ja mums ir tagad jāstrādā raiti, lai jūrnieku apmācības uh, jautājumos mēs varētu savu likumdošanu pieņemt pēc ieskais nekavējoši. Priekšsēdētāji kungs, es gribētu teikt, ka es, protams, piekrītu Džordžus kolēģiem cīņā, jautājumā cīņa pret uh, pirātismu. Tāpat kā to es vēlos, lai būtu specifiska informācija sniegta uh, jūrniekiem. Un es domāju, ka vajadzētu iekļaut uh, labās prakses piemērus, kāda tie jau eksistē. Un es domāju, ka nevajag uh, izgudrot kaut ko, kas jau eksistē un kas uh, atbilst mūsu interesēm. Un otrais priekšsēdēkungs. Es nezinu, vai es pareizi sapratu tik tikko, bet uh, evakuācijas uh, treniņos un gatavoties. Uh, ārkārtas situācijām, vai jūs piekrītat, lai tas nebūtu uh, atpūtas laikā, jo tas, kas uh, atpūšas, nu, to nevajadzētu spiest, ja likt viņam kaut kāds mēģinājums, izmēģinājums vai apmācību veikt, jo es domāju, ka atpūta ir ļoti nozīmīga. Arī jā, transportā mēs redzam, cik nozīmīgi tas ir aviācijā, ceļu satiksmē, un es domāju, ka tas ir jātiecina arī uz jūras satiksmi. For the commission, Mr. Karimitsos. Komisijas vārā Karimitsos kungs. Paldies priekšsādātāju un paldies arī par ļoti labo ziņojumu. Es domāju, ka visi parlamenta locekļi e, ir viensprāts par to, ka mums ir jāpātrina process, lai pēc iespējas ātrāk panāktu vienošanos un lai tas viss stātos spēkā, jo mm, gal galā te lielākoties ir runa par starptautiskās likumdošanas transponēšanu. Es domāju, ka mums tiešām vajadzētu runāt par datu aizsardzību reizēm. Mm, redakcija ir tāda, ka to var nepareiz izmantot vēlāk. Atpūtas periodi. Uh, to mēs varam apspriest ar jums un ar prezidentūru, lai rastu ātru risinājumu, jo visi ir viensprātis, kā pašreizējai Eiropas likumdošanai, kas jau ir spēkā, ir jārespektē. Un tad, man liekas, tas bija Komatsokusa kungs, kas uh, pieminēja pirātus. Jā, Starptautiskajā jūras organizācijā ir šādi tādi noteikumi, bet tur nav konkrēti teikts, kā kuģiem ir jābūt aprīkotiem. Bet, nu, varbūt mēs tajā jūrniecības organizācijā varētu runāt par to, kāda veida apmācība ir vajadzīga un tam līdzīgi. Varbūt mēs varētu uz to atsaukties, taču mēs nevaram izmainīt uh, šo juridisko tekstu, un tas mums ir jāapzinās. Tālāk, es domāju, ka runājot par datu aizsardzību, mums ir jāatrod datus risinājums. Uh, tad vēl bez šaubām ir institucionālākas dabas jautājums par deleģēto aktu ieviešanu, jo tur ir arī praktiskā puse par to, kā tas notiek. Līdz šim mūsu praksa ir bijusi tāda, ka grozījuma, kas jau ir gar un plaši apspriesti, uh, um, vai nu uh, starptautiskajā jūrniecības organizācijā vai citādi. Uh, tiek uzskatīti jau kā apspriesti un uh, Mēs esam gatavi arī jūsos ieklausīties, ja jums ir kaut kāda priekšlikuma attiecībā uz teksta juridiskās puses uzlabošanu, un es ceru, ka pirms vasaras mēs panāksim vienošanos par šo tekstu. Paldies! Paldies! Es vēlētos tikai reaģēt uz pāris izteiktajām domām. Uh, šeit komitejas locekļi izteica ļoti vērtīgus eh, komentārus par to, kas ir jādara, un es negribu šeit oponēt eh, ne Tusas kungam, ne Vasto kundzei bet man ir jāstrādā ar starptautiskās jūrniecības organizācijas tekstu, un lai vai kā es gribētu šo organizāciju uzlabot, man nav tādas varas, un viss, ko es varu darīt, ir transponēt tekstu. Un vienīgais, kā es to varu grozīt, ir tajās vietās, kas skar e ES, un tās ir datu aizsardzība, komitoloģijas procedūra, deleģētie akti un tādas lietas. Tad, ja mēs runājām par uh, eh, Kumsakis kungu pieminēto jautājumu par apmācību uh, pret pirātismu. Nu, man nav vispār nekāda, nekādu iebildumu pret to, ko teica Kumcakis kungs, bet ziniet, nu, mēs to te nevaram ierakstīt. Varbūt, ka um, SEO vajadzētu darīt kaut ko vairāk, bet tas jau ir cits jautājums. Jo šis ziņojums ir tehnisks un mums tas vienkārši ir jātransponē. Tāpēc Tusās kungs saka, mēs iesniegsim grozījums, lai uzlabotu apmācību. Es, Tusās kungs, neesmu pārliecināts, ka būs atļauts kaut kāds grozījums iesniegt, jo mēs no juridiskā viedokļa vienkārši transponējam tekstu. Tas nenozīmē, ka man neinteresē, ko jūs gribat pateikt, bet es gribu jums atgādināt, ka tā nav īstā vieta mums. Uh, Protams, ir e, jāaicina SJO uzlabot apmācību un tam līdzīgi, par to jau nav runa. Mm, bet ne šeit. Un tālāk. Ja mēs runājam par apkaltas apmācību un certifikāciju, tad, protams, tā ir nepieciešama. Un es te dzirdu, ka um, lot, komitejas locekļi bieži vien uh, runā par apmācību, bet, ziniet, te mums nav ziņojums par apmācības tehniskajiem aspektiem, bet tas ir ziņojums, kas mums ir jātransponē. To ir izstrādājis SJO. Un es gribētu teikt, ka Eiropas parlamenta kavēšanas dēļ ir iekavējuši termiņus uh, Nodarbinātības komiteja prasīja uh, kopīgu uh, ziņojumu. Mm, mēs pret to iepildām, jo viņi atsaucās uz 15. reglamenta punktu. Padoma jau ir gatava, Dānijas prezidentūra ir gatava, komisija ir gatava iet uz priekšu un iekavējas ir tieši Eiropas parlaments. Tālāk grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. mārts, 2012. dienā, bet es atgādinu tehniski grozījumi tehniski. Un mēs balsosim aprīlī um, transporta komitejā un plenāras sesijā maijā vai jūnijā. Reglamenta jautājums, ko mums sakas kungs. Man ir tikai jautājums par apmācību. Vai jūs to varētu pieņemt kā apsvērumu kaut kur, nemainot pašreizējo juridisko tekstu? Es domāju, ka jā, bet problēma ir tāda, ka tad arī Tusas kungs prasītu savus apsvērumus, un es esmu nobežījies par to, ka es atvēršu Pandoras lādi ar to. Mans priekšlikums ir tāds, komisākus kungs, ka jūsu priekšlikumi ir vērtīgi, taču būtu vē, vē, vērtīgāk ar tiem nāk klajā Flekenštaina ziņojumā, nevis šeit, kas ir tikai tāds tehnisks transponēšanas ziņojums. Es nevaru tikt iesaistīts Grieķu iekšējā problēmā. Tusas kungs, nav uh, jārunā par uh, visām lietām kopā. Nevajag sajaukt SJO ar apmācību pirātismam. Uh, Es gribētu teikt, ka arotbiedrības kurās ir iestājušies mm, cilvēki, kas strādā uz ūdeņiem, ir. Iesaistījušies nu, bet es gribēju jums teikt, ka arotbiedrības iebilst. Priekšādātais turpina ziniet, bet es palieku pie tā, ko es teicu. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir. Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu 20 svarīgākās problēmas saistībā ar vienotā tirkus darbību referents esmu es. Un es vēlos atgādināt, jā, ka runa tā tad ir par 20 svarīgākajām problēmām. Mašīnu reģistrācija un pasažieru tiesības ir divas no problēmām, kas tiek minētas IMCO ziņojumā un mans viedoklis attiecībā uz uh, mašīnu reģistrāciju. Eiropas Savienība ir harmonizējusi uh, mašīnu reģistrāciju, un tas ir atvieglojis mašīnu iegādi un transferu Eiropas Savienības iekšienē. Principā eh, ja dal, cilvēkam piedara mašīna kādā Eiropas Savienības eh, dalībvalstī, nevajadzētu rasties problēmas piereģistrēt to citā dalībvalstī. Visam vajadzētu ritēt gludi bet nu, mēs esam saskārušies ar ļoti daudzām sūdzībām, ka jaunajā dalība valstī pieprasa pārreģistrēt um, automašīnu. Tam tā nevajadzētu būt. Tāpat arī es aicinu komiteju, komisiju Uh, nākt klajā ar priekšlikumiem, lai uzlabotu uh, situāciju pierobežās. Ir ļoti um, uzmanīgi uz šiem jautājumiem jāskatās. Tālāk runājot par pasažieru tiesību aizsardzību, mums pilsoņi ļoti daudz ceļo un ir nepieciešams attīstīt likumdošanu līdz ar pasažieru mobilitātes pieaugšanu. Un divas lietas ar jūsu atļaujas gribētu uzsvērt. Pilnīgi noteikti ir daudz vairāk jautājumu, kas ir jāapspriež. Un tieši tāpēc pasažieru tiesības tiek izskatītas arī Taylorkunga ziņojumā. Visā transporta sektorā Mums ir divi transporta ziņojumi, kas ir ļoti svarīgi, un šajā atzinumā iekšējiem tirgum es gribu uh, vienkārši nevis atkārtot to, ko viņi teica, bet nodrošināt, ka ir sakarīga pieeja no mūsu komitejas puses. Jo ja mēs paskatāmies uz Harbor kungu un uz viņa komandu, tad arī viņi strādā. Un viņiem ir pašiem savs eh, pašiniciatīvas ziņojums. Un mans uzdevums šeit nav runāt par visu transportu un iekšējo tirgu, bet gan tieši par šiem diviem e, jautājumiem, par kuru mums atzinums ir prasīts. Mm, tie tad nu būtu mani ievadvārdi, un tagad man te ir vesels runātājs saraksts, un es došu vārdu no sākuma Beku kungam. Paldies! Jūs kā priekšsēdētājs jau runājat par diviem būtiskākajiem punktiem. Pirmkārt, automašīna reģistrācija un otrkārt uh, pasažieru tiesības. Runājot par automašīnu reģistrāciju dalību valstīs, uh, mums vajadzētu parūpēties uh, par to, lai finanšu un administratīvais sloks pilsoņiem būtu pēc iespējas samāks. Papildus nodokļi un nodevas. Uh, Uh, jāsamazina vai jā nu, jārīkos tā, lai viņi vienkārši nebūtu. Tagad par tehnisko kontrolu automašīnām. Šeit ir nepieciešama abpusēja atzīšana dalību valsts starpā un ir nepieciešama priekšnoteikuma. Pirmkārt, ir nepieciešams kopīgas a, definīcijas par pārbaudas a, punktiem, datu centralizācija nepieciešama un arī ir a, salīdzināmība nepieciešama. Jo, ja metodas attīstās, tad ir uh, jāstrādā tā, lai drošība ielās pieaugu. Tagad par pasažieru tiesībām. Ir sasniegts liels progress pēdējo gadu laikā, arī dažādos transporta veidos. Bez tam, piemēram, aviācijas jomā ir iepieš, iespējami uzlabojumi. Bet priekšstādā kungs, es domāju, ka mums ir nepieciešams tāds kopējs ietvars pasažieru tiesībām visos, visās jomās, un ne tikai vertikāli jāveic harmonizācija transporta veidos, bet arī horizontāli. Jārada salīdzināmība, ir nepieciešama labāka un uh, skaidrāka informācija, lai varētu labāk salīdzināt datus. Nedrīkst būt uh, diskriminācijas starp uh, atsevišķiem transporta operatoriem. Un noteikti ir jārunā par to cilvēku tiesībām, kur mobilitāte ir ierobežota, jo mēs aizvien konstatējam ceļojumos un turismā šādi cilvēki saskars ar uh, barjerām, šķēršļiem iekšējā tirgu. Un mums jārunā ir arī par lidsabiedrību bankrotiem. Pēdējā laikā aizvien biežāk tādu gadījumu ir un tas vairākus miljonus pasažieru ir skāris, un tādēļ mums ir jānorāda uz mūsu rezolūciju, ko pieņēmām 2009. gada novembrī, un tur piedāvātajiem priekšlikumiem. Kopumā es domāju, ka šeit tie divi būtiskākie punkti ir uh, uh, redzami, un es domāju, ka ziņojums būs ļoti labs. Paldies! ka. Savisārs kundze, paldies, priekšsādātāji. Man eh, nav nekā, ko es varētu piebilst. Tam, ko jūs sacījāt priekšsēdētāji, es tikai pāris specifiskus komentārus. Un pirmais no tiem attiecās uz tehnisko pārbaudi. Ir pilnīgi droši, ka mums ir nepieciešami uh, noteikumi, kas būtu tehniski, taču ir ļoti grūti uzraudzīt šos noteikumus. Piemēram, ja val, mašīna ir izgājusi tehnisko apskati kādā noteiktā valstī, tad ir citā dalība valstī ļoti grūti pārbaudīt, vai šī um, tehniskā apskate ir notikusi vai nē. Protams, ka mēs esam par to, ka ir jāvienkāršo noteikumi, taču jums nevajadzētu aizmirst, ka pār spīti visiem noteikumiem Ir cilvēki, kas pilnīgi negribot nopērk zaktas mašīnas, kas vienkārši ir nogādātas pāri robežai. Uh, m, pilnīgi noteikti nevajadzētu pieļaut zaktu mašīnu pārdošanu. Nu, un kas attiecās uz uh, autobusu pasažieriem, tad man tiešām ir ļoti žēl, ka parlaments vēl nav sasniedzis to mērķi, kas tika izvirzīts sākumā. Uh, un mazās valstis joprojām paliek ārpus šīs direktīvas aptvērumu. Es gribētu atgādināt, ka tad, kad mēs runājām par autobusu pasažieru tiesībām, tad eh, tika izvirzīts priekšlikums, ka mums vajadzētu visu pasažieru, visu uh, eh, motu motorizēto transportu līdzekļu pasažieru tiesības apvienot vienā dokumentā, vienā vienīgā dokumentā. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies, Fosters kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies par jūsu komentāriem! pēdējā laikā man šeit jums kā priekšsēdētājiem ļoti daudz eh, ziņojumi ir eh, jāsagatavo. Runājot par automašīnām, es pilnīgi piekrītu, ka vai jūs nopērkat mašīnu Beļģijā vai Francijā, viņiem ir rūpnieciskā licence, un es domāju, ka nav nekādu problēmu uh, reģistrēšanu. Es uh, nezināju neko par zaktajām mašīnām, bet e, ziniet, Schengenā uh, zonā, uh, jebkurā gadījumā iekšēju robežu un drīzāk šis būtu jautājums policijai tālāk. Man ir jāsaka, ka Malkolms man ir ļoti labs eh, kolēģis un um, iekšējā tirgus komiteja ir ļoti aizņemta nodarbinātība, bet es zinu, es nezinu, vai mēs te. Uh, varam piesaukt Dublinu. Ziniet, mēs te par pasažieru tiesībām runājam jau gadu gadiem, bet, nu, beigo, beigās atkal mums uz galda ir jārunā par pasažieru tiesībām. Es domāju, ka mums nav nepieciešams pārskatīt šos jautājumus visu laiku. Runājot par likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz motorizēto transporta līdzekļu testēšanu. Es īsti nezinu, ko jūs tur otrajā punktā ierakstījāt. Varbūt jūs varētu paskaidrot sīkāk. Un, un tad uh, es atvainojos, ka es tā izlēcu mazliet ārā pieminēju pasažieru tiesības. Mums taču ir jau direktīvas regulas par pasažieru tiesībām. Uh, Kāpēc tas viss ir jāieraksta vienā regulā? Kāpēc mums pie tā ir jākavējās un jātērē laiks? Mums taču jau ir regulas, ir dažādi transporta veidi, viņi nav vienādi. Un ir pilnīgi atšķirīgas tiesības, kad jūs ceļojat ar autobusu vai ceļojat ar kuģi. Un nevajag pie tā atgriezties nu, nevajag cept, eh, turpināt cept maizi, kas jau ir gatava. Un es domāju, ka mums tāpat vēl ir daudz darbu, ko darīt. Bet priekšādātais gribētu teikt, ka jūs kā parasti esat paveicis lielisku darbu un labu veiksmi jums turpmāk. Um, I can respond that we don't have anybody from the commission because it's not. Paldies. Uh, Patiesībā šī ir iekšējā tirgus lieta. Pasažieru tiesības IMCO šeit bija uh, ierakstījusi, tādēļ mēs to nevaram ignorēt, bet jūsu argumenti ir vērā ņemam, jo Džordžs gatavo ziņojumu par pārobežu tirdzniecību, kas attiec arī savisārs kundzes jautājumu. Labāk būtu, ja būtu viens likumdošanas akts, nevis vairāki sadrumstaloti. Un mēs sākam ar pirmo soli šajā virzienā, ar Baha kungu ziņojumu, eh, kuru gaidām nepacietību. Fosters kundze, par jūs sacīto pa otro. Eh, problēma Eiropā ir tāda, ka ir 27 dažādi eh, standarti, Eh, MOT standarti. Un eh, līdz ar to rodas problēma ar reģistrāciju, transporta līdzekļu reģistrāciju. mums vajadzētu virzīties uz vienotiem standartiem, lai vieglāk varētu reģistrēt transporta līdzekli citā dalībvalstī. Grozījuma iesniegšanas termiņš 8. mārts, balsojums komitejā 24. aprils, 19. jūnijā IMCO balsojums. 8. marts ir mums grozījumiem tātad termiņš. Paldies! Un tagad gaidam tikau kundzi. Okay, I'm told we may need... Uh, man saka, ka laikam būs nepieciešams nelielu pārtraukumu ieturēt. Būtu jau jauki, ja tikau kundze varētu šeit ierasties nedaudz ātrāk nekā pulksten 11 jo viņa īstenībā ir sagatavos ļoti svarīgi ziņojumi par tahogrāfiem, par kontrol, reģistrācijas kontrolieticiem. Bet nu labi, nu tad pārtraukums desmit minūtes, kamēr eh, sagaidīsim tik kaut kundzes, desmit minūtes pārtraukums. Okay, I'm just waiting now for Mrs. Tick. Labi, mēs gaidām eh, vēl eh, tikau kundzi. Eh, ļoti drīz varēsim ķerties pie viņas ziņojuma par tahogrāfiem. Silvijai dosim mirkli apkopot domas, bet tad grafika, es jums sākšu grafiku. Sākumā eh, termiņš grozījuma iesniegšanai bija 6. mārts, bet tagad tas ir pārcelts uz 16. mārtu, pulksten 12. Eh, un cerams, ka būs arī transporta komitejas sanāksim iespējami aprīlī. Eh, balsojums tātad aprīlī. Bet tātad grozījums tagad var iesniegt līdz 16. martam. Nākamais punkts - digitālie tahogrāfi. Lūdzu, tikau kundz. Paldies, priekšsēd. Dargie kolēģi, es vēlētos sākt ar pateicības vārdiem sekretariātām, īpaši Elvirai, par sadarbību, kopdarbu Es gribētu arī pateikties visiem mēnu referentiem. Mums bija ļoti veiksmīga sadarbība un esmu pārliecināta, ka tā tas arī turpināsies. Šis ir ļoti interesants ziņojums. Visai tehnisks, bet ļoti interesants. Un tas ir nozīmīgs, jo te ir runa par sociālu likumdošanu sauszemes ceļu konkrēti transporta līdzekļiem. Es tagad jums eh, negarlaikošu ar tahogrāfu ieviešanas vēsturi, bet teikšu tikai tik daudz, ka sākot no 1985. gada analog, analogie tahogrāfi tika ieviesti, un tie joprojām tiek izmantoti dažos transporta līdzekļos, kas ir reģistrēti pirms 2006. gada 1. māja, taču pie tiem transporta līdzekļiem, kas ir reģistrēti pēc šī datuma, eh, ir noteikts pienākums eh, instalēt digitālos tahogrāfus. Taču ar šīm ierīcēm vēl pastāv zināmas problēmas. Viena no problēmām ir tāda, ka sociālie noteikumi pārāk bieži tiek pārkāpti. Ir problēma ar uh, maksimāli uh, pieļaujamo uh, transporta līdzekļu vadīšanas laikposmu un uh, vadītāju noguršanu, kas var radīt ļoti nopietnas riskus ceļu drošībai. Un uzņēmumi, kas pārkāp sociālikumdošanu, var iegūt būtisku uh, priekšrocību iepraktiem eh, konkurentiem, jo eh, personāla izdevuma veido apmēram 30 līdz 50% no kopējām pārmat eh, darbības izmaksām. Vēl viena problēma ir tā, ka um, tahogrāfi nedarbojas pietiekoši efektīvi pat laban. Tie tika ieviesti galvenokārt kā uh, kā reģistrēšanas eh, ierīce, nevis attiecībos to, kā sociāla likumdošana, tās prasības tik, tiek ievērotas. Un tādēļ varam ļoti apsveikt komisijas eh, priekšlikumu, jo tās precizē eh, iepriekšējā likumdošanas normu redakciju. Mērķis cīnīties efektīgāk pret krāpšanu, sociālo uh, noteikumu ievērošanu un maznāc administratīvo slogu. To ir domāts panākt tādā veidā, ka digitālā tahogrāfa funkcijas tiktu paplašinātas būtiski, ieviešot viedos tahogrāfus, kas um, atvieglotu komunikāciju un arī kontroli. Atļautu uh, GMSS, tātad um, uh, geogrāfiskās novietošanas vietas uh, kontroli un integrācija ar datorsistēmām. Un visbeidzot, treškārt, tiek ierosināti pasākumi, lai stiprinātu juridisko ietvaru, mazinot interešu konflikts, harmonizējot sodu sankcijas un uzliekot dalībvalstīm par pienākumu informēt kontrolierus, e, kā arī e, par to, kāda izņēmuma attiec, e, ir spēkā attiecībā uz tahogrāfu izmantošanu. Es gribētu norādīt, ka mēs esam dažādas grozījumus sagatavojuši komisijas priešlikumam pirmkārt Mums šķiet, ka nav pietiekoši, <clears throat> ka transporta uzņēmumi investē līdzekļus jaunās paudzes tahogrāfu iegādēji. Esam sagatavojuši grūzījums, lai dalībvalstīm uzlikt par pienākumu iegādāties kontrolas ierīces, ar ko eh, attālināt varētu kontrolēt jaunās paudzes tahogrāfu darbību. Lai būtu turpmāk eh, nepieciešamība pēc mazāka skaita eh, pārbaudēm uz ielām, īstenojot efektīvu attālināto kontroli. Piemēram, ja digitālais tahogrāfs nosūta attālinātai ierīcei uh, brīdinājumu Tad konkrētais transporta līdzeklis smagā mašīna tiks apstādināta, eh, lai veiktu manuālu pārbaudu turpretīm. Tā, tie, eh, tas smagās mašīnas, kas ievēro noteikums, nezaudēs laiku vairs ar šiem pārbaudiem uz ceļa. Man šķiet, ka ir svarīgi, lai kontrols iestādēm, uzraudzības iestādes iegādātu šīs ierīces, kas atļauj attālināto pārbaudi, uh, bet eh, arī šiem darbiniekiem ir jābūt eh, pietiekoši labi apmācītiem un certificētiem, jo ir bijuši gadījumi, eh, mēs par ar dispolu esam par to diskutējuši, viņi veica prezentāciju ar visiem ēnu referentiem, un tur tika parādīts, ka, diemžēl, dažās dalību valstīs kontrols notiek savādāk. un bija zināms sociālas likumdošanas pārkāpumu skaits. Mēs esam arī ieviesuši jaunas normas, kas stiprina datu aizsardzības prasības. Tas, mūsuprāt, ir absolūti nepieciešami. Mēs esam ņēmuši vērā Eiropas datu uzrauga ieteikums šajā sakarā fizisko personu datu. Ir arī atklāti pārkāpumi attiecībā uz tahogrāfu izmantošanu. smagās mašīnas vadītājiem, transporta uzņēmiem, arī kontrolieriem būs vienkāršāk, ja būs viens vienots dokuments. Tādēļ esam sagatavojuši grozījumu, <clears throat> piedāvājot vienotu pārkāpumu klasifikāciju attiecībā uz tahografu manipulēšanu. Tie ir ļoti nopietni pārkāpumi. Kā tādi tie arī jākvalificē. Uh, Protams, katra dalībvalsts eh, visbeidzot paš, pats savus sodu sankcijas ieviesīs, bet mums šķiet svarīgi, ka šie ļoti nopietnie pārkāpumi uh, daudz maz vienoti, tikt, uh, pastāvēt daudz maz vienot sodu sankciju sistēmu visās dalībvalstīs tiem. Mēs esam arī jaunas uh, normas uh, ierosinājuši, lai stiprinātu apmācību sistēmu. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina par to, ka pa, ir visādi veidi, kā tahogrāfi tiek manipulēti, un to tas ir jānovērš padome ir pieprasījusi eh, implementojušo tiesību aktu izmantošanu nevis komitoloģiju, bet mēs dodam priekšroku tādai sistēmai eh, attiecībā uz tātad eh, <clears throat> regulas ehm, pielāgošanu vēlāk, kur parlamentam tikt paturēts veto tiesības. Kas attiec uz vadītāju apliecībām komisija piedāvā attiecīgo direktīvu grozīt, tā tad būtu pakotne, tā mēs to raugamies. Tā tad ir šajā regulā pants. Direktīvā par uh, autovadītāju tiesībām, kur mēs ierosinām grozi, grozīt. Personīgi uzskatu, ka e, tād mēs varam darboties tehniski. Zinu, ka dalībvalstīs ir divas dažādas institūcijas. No vienas puses e, iekšliet ministrijas, kuras izsniedz e, autovadītāju apliecības, no otras puses satiksmes ministrijas, kuras atbild par uh, autovadītāju kartēm, smago mašīnu vadītāju kartēm. Un šīs institūcijas dažkārt uh, viena otrai skauž, nesadarbojas, bet tomēr šīs institūcijas uh, var sadarboties, izmantojot integrētas informācijas sistēmas vadītāja tiesības un vadītāja kārte, kas būtu viedkārte, čipkārte, būtu vēlams apvienot, līdzīgi kā tas jau ir ar elektronisko tahogrāfu. Bet neesmu pārliecināta, ka komisijas esošais piedāvājums, piedāvātā redakcija, to visveiksmīgāk risinātu. Kādēļ? esmu izpētījis, esmu uzzinājusi, ka autovadītāja tiesības ietver mazāk drošības eh, eh, tātad eh, aspektu kā vadītāja kārta, un ja mēs apvienosim abus, vadītāja kārtu un vadītāja tiesības, tad mēs iegūsim maksimālo drošību. Tādēļ ir jāapvaino ne tikai šie divi tiesība akti, bet e, jāņem vērā arī citi tiesība akti, kuri runa par profesionālu autovadītāju apmācību. Es šo integrāciju atbalstu principā, bet mums ir nepieciešams detalizētāks ietekmes izvērtējums, kurā būtu arī pienācīgi ņemt vērā uh, šo tiesību aktu apvienošanu izmaksas dalībvalstīs. Jo pat labam dalībvalstīs, kā jau es jums skaidroju, pastāv bieži divas dažādas sistēmas. Tehniski tās ir iespējams apvienot, bet mums ir jāizmanto, jādara tas pareizā veidā, un tāpēc ir nepieciešams šī ietekmes izvērtējums, lai mm, neradītu dalību valstis negribību šo uh, likumdošanas normu ieviest. Un tādēļ mēs sagatavosim šim komisijas priekšlikumam, kā savienot vadītāju kāršu un vadītāju apliecību funkcijas grozījumus. Skaidri norādot, kā tas būtu darāms. Tas arī būtu no manas puses galvenais. Eh, ar interesi klausīšos jūsu komentāros, kā jūs sacīju. Ziņojums ir interesants, ļoti nozīmīgs eh, Eiropas ceļu satiksmei un tādēļ ziņojumam ir jābūt rūpīgi sagatavotam, likumdošanai ir jābūt precīzai lai transporta uzņēmumi to varētu vienkārši piemērot arī autovadītāji un valsts iestādes, kas strādā šiem jautājumiem. Kopā ar komisiju un padomu esmu pārliecināta, ka mums izdosies arī šos mērķus sasniegt. Paldies! Paldies, Tikau kundze! Par jūsu ziņojumu priekšā stādīšanu tagad Tautas partijas vārdā Higgins kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzteikt tikā kundze ar lielisko darbu, ko viņa ir paveikusi. Mēs esam tikušies, diskusējuši par šiem jautājumiem, arī ar ēnu referentiem detalizēti. Viņa ir pārspriedusi e, šo ziemu un daudz mūsu ierosmes ir ņēmas vērā. Kā viņa sacīja, jautājums ir ļoti tehnisks un ir ļoti svarīgi, lai mēs šo darbu padarītu rūpīgu un precīzi. Attiecībā uz 19. panta 4. punktu. Tur ir sacīts, ka dalību valstīm ir. E, jāspēr attiecīgie pasākumi. Tātad 19.4 punkts. Um, es personāli uzskatu, ka šeit referentes priekšlikums ir pārspīlēts, jo ir uzņēmumi tādi kā DHL, UPS, kuriem jāļauj gan uzstādīt, gan arī inspicēt, kontrolēt tahogrāfus. Viņi ir ļoti, viņiem ir ļoti uh, liela pieredze darbā ar šīm ierīcēm. Uh, protams, nevajadzētu katram to ļaut, bet manuprāt, eh, šo tahogrāfu darbības uzstādīš, uzstādīšanu un, un, un, un, un tehniskās eh, darbības pārbaudu varētu uzteikt viņiem pašiem. Tad par ES datubāzi eh, attiecībā uz uh, Uh, smago mašīnu vadītājiem. Apvienotā karalisti ir ļoti veiksmīga sistēma ieviesusi. Tas, no tā varētu mācīties visa Eiropa. Policija bieži veic kontrols apstākļu no transporta līdzekļus, bet jebkurā gadījumā vienmēr būs cilvēki, kas centīsies apiet likumdošanu, krāpt, mānīties, manipulēt šo ierīci Un tādēļ es pilnīgi piekrītu tikau kundas uh, eh, ierosinājumam, ka uh, autovadītāja tiesības un tahogrāfa karte ir jāsavieno. Uh, tehniski šīs divas ierīces. Uh, mums ir jāgādā arī par to, ka mēs skaidri pasakam tahogrāfu definīciju. 35. grozījums pilnīgi piekrīt referentē komisijas priekšlikums uh, ir pārāk ilgu laiku grafiku paredz šo uh, digitālo tahogrāfu ieviešanai. E, Tikā kundze ierosina, ka diviem gadiem vajadzētu pietikt pilnīgi piekrīt, jo runa par ceļdrošību. Par kontrolieru apmācību arī piekrīt tikau kundzei, ka nav nepieciešams uh, veikt eh, kontrols, nav jēgas veikt kontrols, ja uh, policisti nav pietiekoši labi apmācīti, uh, lai šīs tahogrāfa kontrols veiktu. Tas ir precīzāk jādefinē. Un par 81. grozījumu papildus inspekcijas apmācībās, es pilnīgi piekrītu tam, tikau kundz piedāvā eh, tad darbnīcās. Eh, eh, tikau kundz ierosina kontrols veikt vismaz 20%, nevis 10% apstiprināto darbnīcu gadā, kā ierosina komisija, es arī to pilnīgi atbalstu. Ļoti labs ziņojums. Paldies, tagad Maisnēs kundzei vārds. Es laikam runāšu angliski, jo te ir laikam tāds angļu valodā runājušo ēnu referents sanāksme. Maisners kundze, es jums atgādināšu, ka Higgins kungs, protams, ir īrs. Es nu pat tieši arī to domāju, vai pareizi vai nepareizi. Nebija droši, vai Higgins kungs ir īrs vai brits. Atvainojiet. Bet jūs runājat angļu valodā, nu labi. Pilnīgi var piekrist Higgins kungam, īram Higgins kungam, ka viņš slavēju Higgins kundzi ziņojumu, viņa ir lielis darbu veikusi. Daudz ēnsana, referents sanāksmes ir notikušas, e, ir ļoti rūpīgi uzklausījis mūsu ierosinājumus par, iero, e, par šo ziņojumu. Un man ļoti patīkam bija šī sadarbība ar tikau kundzi. Un viņas ierosināti grozījumi, kas tiec uz labāku dataizsardzību, tie ir apsveicami. Te tiek precizēts datu apstrādes modalitātes, tajā skaitā tos, kuras, kas notiek tahogrāfā. Tas ir ļoti svarīgi, un par to mēs arī runājam. Bet vēl viena lieta ir eh, pat labam vēl mazliet neskaidra, un te es varētu arī varbūt sagatavot ziņojumu, eh, eh, grozījumu. Proti, kas ir pienācīgi drošības pasākumi? Manuprāt, to vajadzētu detalizētāk aprakstīt ierosinājums, ka GNSS pakalpojumam ir jābūt bezmaksas, ir apsveicums principā, bet kā ir ar antenas uh, uztvērējiem, vadiem un tā tā par tām izmaksām, vai tas varētu būtisks palielināt esošo tahogrāfu cenas, vai par to esam pietiekoši padomājuši. Viena lieta, kas man absolūti nepatīk, ir izņēmumi. Jūsu otrais grozījums. Tas bija pretrunā komisijas ierosinājumiem. Jūs šeit par izņēmumiem neko neteicāt. Komisijas priešakums potenciāli ierobežo zināms uzņēmums, tirdzniecības uzņēmums, loģistikas uzņēmums, un es zinu, ka pirms šī parlamenta sasaukuma laikam 2008. gadā komisija jau bija gadrīz gatavi diskusijās ar dalību valstīm šo 50 km distanci pa, pagarināt līdz varbūt 150, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi e, tiem cilvēkiem, kas strādā šajā nozarē un kas nav profesionāli autovadītāji. Es sagatavošu par to noteikti grozījumu. Un tad jūs īsāk uz e, eh, regulas spēkā stāšanos paredziet nevis 48, bet 24 mēnešus. Tas diezgan ambiciozs noteikts mērķis, neesmu īsti droša, vai tas būs iespējams, jo jaunām tehnoloģijām ir jātiek būt rūpīgi pārbaudītam un arī apmācības, darbinieku apmācības nevar notikt ļoti strauji. Tātad tas vēl jāpārdomā. Higgins kungs arī pieminēja sensoru pārbaudi, tātad ierīču pārbaudi vismaz ik pēc diviem gadiem lai nodrošinātu, ka tehnoloģija aktuālā tiek izmantota, bet varbūt eh, tik biežas kontrols tomēr nav nepieciešams un tas ir pārliek birokrātiski. Jūs ierosniet visas ES certifikāciju e kontrols darbiniekiem, uzraudzības darbiniekiem, lai tie tiktu certificēti, saņemt ES certifikātu, man prāt apsveicams ierosinājums, eh, es to atbalstu. Jūs iekļavāt saistošu nopietnu pārkāpumu kategorizāciju, lai nodrošinātu juridisko noteiktību un godīgā konkurenci, taču jūs ierosinājums nedaudz mazina dalībvalstu e, manevru telpu, un tādēļ es par to neesmu gluži pārliecināta kopumā. Jūs būtiskas prasības esat ievis uz instalācijai, konstrukcijai, uzstādīšanai, lietošanai, testēšanai un kontrolē, eh, datiem, kas jāsaglabo, datu aizsardzību un, kā jau kopumā sacīja, šie jūs ieviestie grozījumi man kopumā liekas labi, apsveicam, daži grozījumi būs no mūsu puses, bet kopumā varam tiešām uzslavēt jūsu eh, ziņojumu. Paldies, vārds Lichtenbergers kundzei. Paldies, sakumā, paldies referentē. Būtībā ziņojums atbilst mūsu priekšstatiem. Mums ir liels problēmas, jo ir diskusijas par darba noteikumiem, tālbraucējiem šoferiem. Un, diemžēl, situācija nav neko laba, un tas apdraud arī jā, satiksmes drošību. Pāris tādas papildus lietas. Viena no lielajām problēmām, kāda aizvien ir, ir uh, brīdis, kad tiek nolasīti dati un apstākļi, kā tas tiek kontrolēts. Šeit ir jāmaina situācija. Lejuplādēšanas laiki dažkārt ir tik ilgi, ka tas kļūst par būtisku šķērsli. Un šeit ir jārod risinājums. Es domāju, ka arī a, uh, attiecībā uz tahogrāfu uzstādīšanu jābūt ir uh, tādai anonīmai karstai telefonu līnijai, kurā varētu gūt informāciju. Jo šeit spiediens uz uh, šoferiem ir uh, ļoti izteikts. Un informācija, kāda saņem arī no kontrolieriem, to apliecina, ka šoferiem bieži vien pašiem ir problēmas. Jo viņu darba līgumi ir uh, nepārāk labi un izdevīgi. Kas nozīmē, ka ja tiek uh, veikt, ja visa atbildība par manipulācijām tiek pārliekta uz šoferu pleciem, tad tas neuzlabo situāciju drošībā, un tas neuzlabo arī šoferu pašu situāciju. Un šim jautājumam mums ir jāpievēršas. Es negribu attaisnot tālbraucējus šoferus. Protams, ka ir arī tādi, kas paša interesēs darbojas, bet no nu, liela daļa no pārkāpumiem tos neierosina šoferi, bet gan viņu atbilstošie, viņa atbilstošā priekšniecība. Un pēdējā laikā mēs redzējām, ka Arī mūsu problēma ir saistīta ar to, ka datu daudzums, ko mēs saņemam no dalību valstīm par šo jautājumu, ir ļoti nepilnīgs. Bija tāds mēģinājums veikt pētījumu par šo jautājumu. Par to, kā ir ar braukšanas atpūtas laikiem, ar uh, papildu komandām, ar uh, apaņas komandu, jeb ar brīvu rezervas braucēju. Un 2007. un 2008. gadā redzējām, ka pēdējie tādi, nu, pamatotie dati ir 2001. gadā savākti, kas nozīmē, ka mums praktiski nav tādu datu, uz kuriem balstoties mēs varētu tā saprātīgi strādāt. Un šeit man jāatgādina, ka toreiz komisārs mums solīja, ka viņš rūpēsies arī par situācijas uh, tādu plašāku skatīšanu arī dalībvalstīs, it īpaši runājot par digitālo tahografu izmantošanu un arī kontrolas iespējām. Ja mums nav datu no dalībvalstīm, kas būtu uzticami un arī e, nesen savāk, tad ir relatīvi sarežģīti ātri un labi reaģēt. Ir tīpaši šeit tādā tehniskajā jomā, kur, nu, iespējas manipulācijām uh, uzklausīšanā to varēja redzēt. Es nebiju pati klāt šajā uzklausīšanā, bet paskatījos uz dokumentiem. Tātad šīs iespējas manipulācijām ir ļoti plašas, un tad mums ir jākonstatē, ka dalību valstīm arī jāuzliek par pienākumu sniegt informāciju komisijai, kas būtu aktuāla, lai arī varētu a, reaģēt uz pārkāpumiem, kas ir aktuāli, jo visām citām tā ir patiesi tāda liela problēma. Visā stratēģijā mēs redzam šeit pamat problēmu, kāda ir. Uh, mēs pieņemam ambiciozus likums. Dalas, dalībvalsts, respektīvi dažas dalībvalsts, un uh, ja kāds ir interesēts, tad mēs ne, bet no kopumā kontrols biežums dalībvalstīs ir ārkārtīgi dažī, uh, atšķirīgs, dažkārt tas ir ļoti selektīvi un šeit ir nepieciešams, un es esmu priecīga par to lekciju, kas toreiz bija un uh, stāstījums par to, kā un uh, kādā veidā notiek manipulācijas. Tad mums nepieciešami konkrēti dati un fakti, un es domāju, ka dalībvalstis šeit tieši var saukt pie atbildības, komisārs to var darīt, un komisija to var darīt, lai mm, mums tiktu sniegti korekti dati. Un papildus. Papildus tam ir problēmas ar visu šo tahogrāfu izmantošanu, ja, nu, piemēram, smagā mašīna tiek uh, novietota kādā vietā, un šī novietošanas, respektīvi ne, aktīvu strādāšanas ilgums netiek ierēķināts, tad uh, šoferi arī visu laiku par to runā. Un man liekas, ka mums vajadzētu šeit kādu ricinājumu rast kas palīdzētu vadītājiem. Tagad par deleģētajiem tiesību aktiem. Jā, tā ir problēma. Jā, tas tā ir, ka mums vajadzētu pēc iespējas um, rast korektu definīciju par to, ko īsti komisija var izmantot, kā saīsināt to iespēju. Jo šeit ir jābūt reakcijai, kas būtu efektīva, bet, nu, kopumā man ir tādas problēmas dot viņiem tādu tā kā ģenerāli pilnvaru un teikt, nu, dari visu, ko tu gribi. Nu, mana uzticība komisijai tam īsti nav pietiekama. Piemēram, dalību valstīs uh, situācijas uh, pārbaudas un spēcināšana nu, nemaz nav tāda, kādu mēs to parlamentā pieņemot lēmumus gribētu. Un tādēļ, jā, deleģētajiem tiesību normām, jā, tās ir ļoti skaidri definētas, jo ģenerāla pilnvars, tiemžēl, pēdējo gadu laikā nav sevi attaismojušas, kādreiz bija labāk, bet, nu, situācija tagad ir tāda. Un tagad mums jābūt ļoti precīziem, visos šajos jautājumos. Noslēgumā man liekas, ka ir arī tāda nepieciešamība transportēšanas karos laikus saskaņot ar tahometra rādītājiem. Arī dzīvnieku transportēšanas jomā, jo tieši dzīvnieku transportēšanā ir noteikumi, cik ilgi dzīvnieks var transportēt un cik ilgi šofers var braukt, ja vadītājs var braukt. Uh, tas nav saskaņots. Un mēs zinām, ka saistībā ar vadītāja braukšanas laiku un arī noteikumiem, cik uh, ir nepieciešama atpūta, tas jautājums ir diskutēts, bet nu, tas vienalga paliek vēl atklāts. Mm. Lielas paldies priekšsēdētāji un paldies arī uh, ref referentei par eh, ļoti pilnīgo ievadu viņas ziņojumā. Protams, ka tehnoloģijas ir attīstījušās un mums ir tas jāizmanto savā labā, un kad mēs paskatāmies uz uh, tahogrāfu vēsturi, tad man ir jāsaka, ka tā ir viena no labākajām lietām, kas jebkāda ir izdomāta vismaz no drošības viedokļa, bet tehnoloģijas attīstās, tagad arī ir um, navigācijas ierīces un daudz kas cits. Un, uh, man ir jāsaka, ka runājot par šo ziņojumu Tad es salīdzinu tikau kundze ziņojumu ar to, ko e, raksta komisija un tikau kundzes grozījumus un pielikumus. Ziniet, ja mums ir pielikumi tehniskos. um, ziņojumos, uh, Tad, ziniet, man tur ir tādas pretrunīgas jūtas, jo, lai pārskatītu pielikumu un veiktu tur kaut kādas izmaiņas, dokuments nav jāatgriež parlamentā. Un tāpēc es esmu noraizējusies par to. Tad vēl, man šķiet, ir pilnīgi pareizi pieminēt um, krāpšanās gadījumus, taču es nedomāju, ka mēs varam ap uh, sūdzēt visu, uh, visus tālbraucēju šoferus, ka viņi ir negodīgi, bet, nu, protams, ir mm, daļa cilvēku, kas mm, centīsies apiet kaut kā likumu, taču mm, būtu jābūt ļoti uzmanīgiem. jo uh, vajadzētu izvairīties no tā, kā uh, lai um, noķertu šos negodīgos, godīgajiem tiek uzlikt it kā papildus nasta un papildus iekārts viņiem ir jāizgādā, jāiegādājas un jātērē nauda. Kas attiecās uz tahogrāfu instalēšanu, es pilnīgi nepiekrītu jūsu pozīcijai. Es gribētu drīzāk piekrist tam, ko teica Higiensa kungs. Mūsu valstī ir ļoti laba sistēma jau gadu desmitiem, un tie cilvēki, kam ir licence, vispār netiek apšaubīts, ka viņi necenšas krāpties. Līdz ar to, ja cilvēkam ir likumīga uzņēm, likumīgs uzņēmējs, tad uh, nevar eh, viņu tā vienkārši apsūdzēt. Vismaz apvienotajā karalistē. Protams, ir jāpārliecinās par to, vai šī uzņēmēja darbībā viss tiek veikts godīgi. Nu, un kas attiecās uz tahogrāfa kā, uh, un uh, vadītāja apliecības apvienošana, tad tas nav praktiski. Varbūt ir valstis, kas grib, lai tahogrāfs un vadītāja apliecība būtu atsevišķi. Mēs kā parlaments nevaram to uzspiest. Mēs uh, vienkārši kā parlaments varam prasīt to, lai būtu gan takogrāfs, gan vadītāja apliecība, bet nevis veids, kādā tas būs. Uh, Un tāpēc man šķiet, e, ka e, tā nav mūsu kompetence. Bet tad vēl pēdējais komentārs nav manis, bet gan viena kolēģi, kas man lūdzu to izteikt. E, mūsu, pa mūsu ceļiem brauc ne tikai Eiropas Savienības šoferi, bet arī šoferi no Ukraina, šoferi no Krievijas. Uh, Un tad man jautājums ir referentai un arī komisijai. Kas viņiem jādara, lai atbilstu mūsu likumdošanai? Vai arī viņiem ir nepieciešami digitālie tehogrāfi? Un mans pēdējais jautājums ir, ko darīt, ja um, mēs runājam par ieviešanas aģentūrām. Viņš ļoti labi zina, kas viņām ir jādara. Bet noteikumi ir atšķirīgi dažādās dalību valstīs, un, protams, ka cilvēki būtu jāsagatavo dažādās dalību valstīs, bet, domāju, mums vajadzētu aizdomāties, ka tas ir sarežģīts jautājums, un es pateicos referentē par viņas darbu. Paldies! Paldies, Rubika kungs, vai jūs gribējāt runāt uh, savas grupas vārdā, jo jūs nenorādījāt, vai jūs gribat vai nē? Nē, paldies. Diskusija, kas notiek, man sevišķas piezīmes nav. Mr. Ertu. Hertu kungs. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal möchte ich. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pateicos Tikau kundzei. Viņa ļoti intensīvi ir pat strādājusi, un šoreiz gribu par pāris punktiem runāt. Un arī izteikt lūgumu. Manuprāt, ir ļoti nozīmīgi jēdzienus precizēt un tehniskās prasības precizēt. Tas ir izšķirīgi nozīmīgi. Un vēl gribu o, uzsvērt to, ka datu aizsardzība nedrīkst a, pazust. Šeit ir jāievēro visas normas. Un gribu izteikt lūgumu. Un lūgt jūs atbalsti. Mēs šodien a, runājam par a, braukšanu. Un būtībā visvairāk arī par tiem, kuru profesionālā dzīve ir saistīta ar braukšanu un transportu uzņēmumiem. Protams, ka visi noteikumi ir jāievēro, par to pat nav jādiskutē, bet gribu pievērst jūs uzmanību tām profesionālajām grupām, kas nav uh, viss saistīts tieši ar braukšanu, bet gan visi tie, kas dodas uh, uz uh, darba vietām mašīnās, tie ir parasti amatnieki. Tika sasniegta vienošanās ar uh, tā saukto rādiosu. Tie tika noteikti 50 km uh, attālumā. Un, ja nemaldos, tad Eiropas komisija izteica priekšlikumu šo rādiosu no 50 līdz 100 km palielināt. Manuprāt, tas ir pareizi un darba ņēmējus vajadzētu aizsargāt. Mums vajadzētu padomāt arī par to, kāda situācija ir lauku reģionos Eiropas Savienībā. Lauku reģionos mazie un vidējie uzņēmumi galvenokārt ir darba devēji. Tas veido ekonomikas pamatu, Un lauku vidē bieži vien problēma ir tāda, ka šie nelielie amatnieku uzņēmumi ir spiesti pārvarēt diezgan liels attālums, lai tieši strādātu. Nu, piemēram, tie, kas strādā, uh, nu, piemēram, krāsotāji, jumtu klājēji un uh, kaut vai tie, kas uh, veido um, dažādas konstrukcijas, nāk no Bavārijas uh, apgabaliem, un, un mūsu amatnieki brauc uz Minhenu, Nirnbergi, un ļoti ātri vairāk nekā 50 uh, km ir spiest nobraukt, un pat vairāk nekā 100. Tādēļ es gribētu lūgt šos braukšanas rādījus paplašināt tā, lai mazie uzņēmumi nesaskartos ar problēmām. Nu, es tā domāju par 200 km, bet, nu, ja tas nav īstenojams, nu, tad, nu, vismaz 150 km rādījus būtu jānosaka, lai šie mazie uzņēmumi, kuru mērķis ir nevis braukt, bet gan ir saistīts ar viņu darba uzdevumiem. Protams, ka negribu samazināt kaut kā aizsardzību vadītājiem, bet lūdzu jūs atbalstu tieši šajā punktā, ko izteicu. Koha kungs. Paldies tikā kundzei par ziņojumu. Tikā kundze, jūs konstatējat, ka digitālais tahogrāfs ir eh, saistīts arī ar sociālo normu ievērošanu. Tam jābūt vienkāršākam, drošākam, efektīvākam, bet, nu, nozīmīgākais ir uzlabot drošību. Un tas nav attiecināms uz uh, vieglajām mašīnām. Jā, es to atzinīgi vērtēju, bet dažreiz, nu, esmu norezējies, es arī pats, ja braucu uz mājām pēc garas darba dienas, braucu ilgi. Bet kādēļ to saku? Nu, tādēļ, ka ir nepieciešami izņēmumi. Un piekrītu Ertanga kungam katastrofu novēršanas mašīnām, ugunscēsējiem un arī amatniekiem, sikiem amatniekiem, kuru mērķis nav visbraukt, bet iespēja strādāt, jādod uh, izņēmumu piekrot ar tam kungam, ka vismaz 150 km attālums ir jāievērš, lai palīdzētu maziem vidējiem uzņēmumiem. Paldies! Tagad Pirker kungs. Paldies, priekšsādātāji kungs. Arī es gribu sveikt šo uz šo ziņojumu un liekas, ka visi to atbalsta. Runāšu par četriem punktiem. Iepriekšējie runātāji atsaucās uz otro grozījumu, neko vairāk neteikšu. Es domāju, ka šeit ir pilnīgi skaidrs un pamatots šis punkts, un tas ir saprotams arī visiem. Un noteiktiem uh, pakalpojumiem, kas tiek sniegti it īpaši amatnieku uzņēmumiem, šeit ir jābūt izņēmumiem. Es tiešām to atbalstu, un Austrijā situācija ir līdzīga, un ir daudzi e, uzņēmēji, kas līdzīgi strādā tieši amatnieki. Viņiem ir jāizmanto automašīna, lai varētu savu darbu veikt. Tādēļ šeit ir nepieciešami izņēmumi. Bet tas a, e, skar, piemēram, arī a, e, tās a, e, mašīnas, kas strādā uh, um, būvēs, un tur ir neliela uzņēmuma ar vienu vai divām smagajām mašīnām, un uh, šie uzņēmumi parasti strādā tādā ļoti nelielā rādījusā, tādēļ ir um, jārod eh, izņēmums. Kā, tāpat arī tiem, kas piegādā pastu, ir nepieciešami izņēmumi, un pēc iespējas 150 uh, līdz 200 uh, km tālam jābūt šim rādījusam. Nākošais ir jautājums par tahogrāfa reģistrēto datu uzglabāšanu, 44. grozījums. Man liekas, ka tas, ko komisija šeit ir priekš uh, piedāvājusi par atrašanās datu reģistrāciju, mm, ir jābūt skaidrībai, kad sāks darba diena un kad beidzas. Un tikā kundz tādu detalizētāku skaidrojumu es gribētu un kam īsti ir uh, nepieciešami šādi paplašināti dati. Varbūt, ka pietiktu ar tādu ļoti skaidru komisijas priekšlikumu, ko mēs varētu apstiprināt. Manuprāt, tas ir pietiekami un skaidri. Nākošais. Grozījums numurs 57. Es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka nav uh, vien uh, pietiekami tikai tehniskās kontrolas veikt un ka tas var uh, um, novest pie soda, bet ir nepieciešama iepriekšēja kontrola, nu tīri tāda fiziska kontrolēšana pirms tiek uzlikt naudas sodi. Un pēdējais punkts. Grozījums numur 2 89 šeit komisija ļoti precīzi runā par kontrolas mērķiem un ja tas skar uh, pārtraukums uh, un laika, kad uh, šof, uh, vadītājs nestrādā, ka tas arī ir kaut kādā veidā jāreģistrē. Un šeit jūs runājat arī par laiku, kad uh, netiek veikta aktīva darbība, bet tā kā rezervē eh, cilvēks ir un gaida eh, iespējamo darbu. Un tādēļ ir jānoskaidro arī, kādēļ tieši eh, šāds saīsinājums laikā ir paredzēts šajā punktā, lai arī komisija ļoti precīzi apraksta tās, tos visus gadījumus, kas ir saistīta ar, ar to laiku, kad vadītājs neatrodas transporta līdzeklī. Un šeit lūgtu paskaidrojumu, kādēļ tieši tāds formulējums ir izvēlēts un kādēļ šie laiki ir saīsināti. Paldies! Tagad man dālēna kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs! Arī es gribu teikt paldies par šo ziņojumu. Gribu runāt par diviem punktiem. Pirmkārt, komisija grib apvienot divus uh, dokumentus, proti vadītāja karti un uh, tiesības. Nepiekrītam komisija saka, mēs to daram, lai novērstu krāpšanās gadījumus un ka vadītājs tad nu tā labāk apzinās savus pienākumus. Bet man liekas, ka tas ir pārāk skarbi, jo šeit mēs ne tikai šofers un vadītājs viņu tiešajā darbā ietekmējam, bet arī viņu privāto dzīvi. Nu, būtu iespējams, ka šāda karte uz ilgāku laiku tiek atņemta un tad šāds vadītājs ilgāku laiku nevar izmantot savas braukšanas tiesības. Un man liekas, ka tas ir pārāk skarbi. Bez tam, vai Eiropas datu aizsardzības iestādes jau par šo jautājumu ir runājušas, un es gribētu zināt arī no komisijas, vai šeit kaut kas vēl būtu darāms. Nākošais jautājums. Mēs šeit runājam par regulu. Un tas nozīmē, ka politiskās manevrēšanas iespējas parlamentam ir ierobežotas. Šeit runiet par likuma tekstu, kas tiek mainīts, Un mēs, mūsu vē, vēlmes, eh, mums ir jāformulē piesardzīgi, mēs jau nevaram pateikt pilnīgi visu, ko gribam. Šeit ir izmaiņas regulāti, tās nav tik a, ārkārtīgi plašas. Referenti runā par nozīmīgām lietām, piemēram, tādām kā kontrolas veicēju uh, labāka apmācība, bet arī komisijai vajadzētu aktīvi rīkoties, un komisijai arī vajadzētu skatīties, kur izmaiņas ir uh, iespējams, un es gribētu aicināt arī komisiju aktīvi rīkoties. Pagājušā gada martā šeit parlamentā bija uzklausīšana, un komisija solīja ķerties pie harmonizācijas Un tādēļ gribu atgādināt, ka komisija jau šādus uh, soļus ir solījusi. Protams, ka izglītība un apmācība ir labāka, protams, kā arī visām tehniskajām ierīcēm ir uh, jādarbojas, bet tie ierēģi, kas uh, nodarbojas ar šiem uh, kontrolas pasākumiem, ka noteikumi ir tik ārkārtīgi sarežģīti, ka viņi pat nezina, kā īsti veikt šīs kontrolas. Tā tad, nu, lūkšu komisiju pacelt šo, nu, teiksim, ja tā var teikt, jūs priekšā nomest to cimdu. Un tad, nu, lūdzu vēl arī uh, turpina, ka strādāt, lai tekstus uh, eh, ieviestu. Durānkundze. Es gribētu reaģēt uz to, ko es tikko dzirdēju pār izņēmumiem. Man šķiet, ka piedāvātie pasākumi galīgi nav ekonomiski. Uh, tie arī nekādā ziņā neskar privātu, neaizskar privāto dzīvi, tas vienkārši attiecās uz ceļu drošību un ceļu drošība visiem, kas atrodas uz ceļa, bet arī, lai pasargātu šoferis no pārmērīga noguruma, kur viņi varētu kļūt neuzmanīgi un nokļūt ceļu satiksmes negadījumā un zaudēt dzīvību. Un es, protams, nesaku, ka mēs e, nevaram domāt par izņēmumiem, bet tad, kad mēs domājam par izņēmumiem, mums ir jāpaturprātā šo uzņēmumu mērķis proti ceļu satiksmes drošība. Un, kad es te dzirdu par visādiem citādiem e, profesiju pārstāvjiem, kam arī ir nepieciešama, um, ir nepieciešami izņēmumi tad, nu, protams, cilvēks, kas sēž pēc, pie stūras pēc garas darba dienas, varbūt ir pat eh, vairāk noguris, kad viņš brauc, nekā tas, kurš ir profesionāls eh, šoferis, un tāpēc mums būtu jāpatur prātā ceļ drošība un um, jānoskaidro, kas tad ir atbildīgs. Uh, ne jau tikai darbinieks, bet arī darba devējs, kas izdara spiedienu uz pārvadātāju un liek e, viņu pēc iespējas ātrāk nogādāt preci tur vai citur un um, pārsniegt savu darba laiku. Tāpēc man šķiet, ka mums, protams, var būt atvieglojumi vai izņēmumi, bet ir jāpaturprātā ceļa drošība. Es tiešām uh, cienu arī visu citu profesiju pārstāvjus, bet, uh, jā, cilvēks ir ļoti nogurs, kad viņš sēžas pie stūrs, viņš ir bīstams citiem. Visi pārējie kritēriji ir tikai papildus kritēriji. Galvenais ir ceļdrošība. Es groskungs. Jā, paldies priekšsētāji kungs un gribu atvainoties, ka ierados nedaudz uh, vēlāk. Uh, izlasīju uh, kolēģis ziņojumu, bet nedzirdēju viņas teikto. Un vēlos pievērsties trim punktiem. Par to jau tika runāts. Arī tad, kad bija uzklausīšana par šo jautājumu. Nu, pirmkārt, tiesību un vadītāja kartas apvienošana. Nu, jāskatās arī uz tam, kādas būs sekas. It īpaši tādām valstīm, nu, piemēram, kā Beļģija, tas nozīmē, uh, 8 ah, miljonu eiro papildu izmaksas un Eiropā kopumā arī ļoti augsts. Un uh, komisijas vērtējums par administratīvām izmaksām ir pārāk zems. Vajadzētu pārbaudīt arī to un arī to, kā uh, situācija tad pēc tam atrisinātos nu viena tāda vadītāja karte, tās atņemšana ir viena lieta, bet tiesība atņemšana ir kāda, nu, pavisam cits kaut kas. Ja cilvēkam ir kādas problēmas profesionāli, vai šajā gadījumā viņš tiek arī personīgi uh, sodīts tādā veidā, ka viņam vairs nav uh, šofertiesības. Nu, par to būtu jāpadomā. Otrakārt, izņēmumi. Vajadzētu norādīt uh, komisijai, ka šeit varētu vēl cits formulējums rast, ka šeit manevrēšanas iespējas tiek saīsnāts un dažādie uh, interpretācijas mēģinumi eh, dažādās valstīs par amatniekiem runājot ir tik ļoti atšķirīgi. Un vēlreiz at, atgriezīšos pie tā, jā, es dzīvoju robežu reģionā. Un, eh, piemēram, dārznieks, eh, kas kokus uz tādu bez problēmām brauc. Uh, Beļģijā, bet ierodoties Vācijā, viņam jāpierāda, cik ilgi viņš ir braucis, un Nīderlandē ir citi noteikumi. Es domāju, ka šeit ir uh, vajadzīgas manevrēšanas, uh, tās manevrēšanas iespējas, kādas ir valstīm, vajadzētu nedaudz ierobežot, jo it īpaši arī šiem amatiem un Austrija arī varētu būt īpaši ieinteresēta, jo ja 100 km izņēmums jūsu valstīm, nu, ļoti ātri tad ir jau kādā citā valstī pārbrauc. Es atvainojos, tā bija Bavārija, saka runātājs. Bet arī jums robežas ir dažās, dažos virzienos ļoti tuvu. Nu, es tikai gribēju teikt, ka šis pārobeža aspekts ir nozīmīgs un jāievēro. Un pēdējais. Es gribu paust bāžas, ja mēs runājam par tehnoloģiju un likumdošanu. Jau tagad ir termiņi un noteikumus. Ir trīs dažādi kontrolas veidi Eiropas uh, ceļos, un nezinām ne kā tas tiek veikts, ne uh, kas īsti notiek. Un uh, mēs paši piedzīvojam šādu kontroli, tad, kad es biju organizējis ceļojumu manā valstī. Un dažkārt uh, ir vienkārši tas tiek pierakstīts tādās tā kā grāmatās, citās nē. Tātad, nu, situācija valstīs ir ļoti dažāda. Mums nevajadzētu uh, atrasties tādā situācijā rīt, ka būs atkal kāda jauna tehnoloģija, un mēs būsim domājuši tikai par tām trim eh, iespējām, kādas tagad ir. Nu, savietojamība un interoperabilitāte ar nākotnes risinājumiem, proti savietojamība ar nākotnes risinājumiem ir jāpārbauda, lai varētu pateikt šeit ir noteikts datums, Un tās mašīnas, kurām nav šī jaunā aprīkojuma, tām ir eh, kaut kāds izņēmums un pārējais laiks, bet nu 90% vajadzētu būt līdzīgi apgādātiem, lai viņus līdzīgi varētu kontrolēt visās valstīs. Nu, ne pilnīga harmonizācija, bet nu vismaz, lai tehniskas kontrolas būtu iespējams. Nu, tās ir tās piezīmes, ko es gribu izteikt eh, referentei un rosināt pārdomēt. Tā tad tie bija arī netieši komis eh, komentāri komisijai. Lielas paldies! Tagad mēs uzklausīsim komisijas viedokli. Thank you, thank you. Lielas paldies priekšsēdētāji un paldies arī visiem kolēģiem par to, ka viņi tik uh, lielu pienesumu šim ziņojumam ir snieguši. Paldies arī referentēji par viņas vaļsirdību un par viņas gatavību sadarboties un sniegt informāciju. Tas bija interesanti ne tikai komisijai, bet es domāju arī visiem kolēģiem. Te ir virkne jautājumu, kas ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka būtu nepieciešams vēl turpmākas debatas ar referenti. Pāris lietas pateikšu. Man šķiet, daži no jums pieminēja to, kāpēc vispār ir vajadzīgas šīs ierīces, un proti tās ir vajadzīgas tāpēc, lai pārbaudītu, vai tiek ievēroti noteikumi. Uh, proti, cik ilgi šofērs atrodas pie stūra, ziniet, tad, kad mēs pirmo reizi par to runājāt, man vēl nebija nemaz sirmi mati. Un, eh, tagad, ja mēs gribam šo aprīkojumu kabīnē, tad tas ir, lai pasargātu šoferi. Taču daudz no jums sacīja, ka tehnoloģijas attīstās un tā arī ir. Mums nevajadzētu uh, zaudēt iespēju uh, izmantot šo ierīkojumu tikai izmantot šo aprīkojumu savādāk, pat arī no sākuma tas bija paredzēts tikai, lai kontrolētu laiku, kas pavadīts pie stūris, bet ja tagad to var izmantot kaut kam citam, tad nevajag vilcināties to darīt. Mēs to varam izmantot gan loģistiskiem nolūkiem, maziem un vidējiem e, uzņēmumiem un citiem jautājumiem. Un es domāju, ka nevajadzētu pazaudēt no redzesloka to, ko teica referente, kā mēs šo uh, instrumentu varam izmantot, aprīkojumu varam izmantot, lai uh, piesaistītu arī um, intelektisko in, transportu sistēmai. Un Es varu piekrist, ka e, ir nepieciešama vienota apmācība kontrolas iestādēs, Tad vēl uh, viņa pieminēja, ka ir nepieciešama definīcija nopietniem pārkāpumiem, taču es gribētu jūs brīdināt, nevajadzētu, ka mēs aizējam pārāk tālu. Mums nevajadzētu novirzīties no tā, kas ir eh, tehniskas izmaiņas. Uh, Mums nevajadzētu novirzīties uz juridiskajiem aspektiem, jo tas uzreiz prasīs juridisko pamatu, jo, ja mēs runājam par pārkāpumiem, tad pēc tam būs uzreiz jārunā arī par sodiem, un uh, patiesību sakot, tas jau iziet ārpus aptvērumu. Daudz no jums pieminēja, man šeit arī referenti to darīja, par to, ka varētu apvienot vadītāju apliecību ar vadītāja karti, bet, ziniet, man liekas, ļoti e, uzmanīgiem vajadzētu būt nesajaukt privāto dzīvi ar privātu aktivitāti, privātu darbību. Ja jūs pazaudējat šo mazo e, plastikāta gabaliņu ar vietu, e, mikročipu, tad e, faktiski jūs vairs nevarat sēsties pie stūres. Nu, tā, uh, nedrīkst būt. Un ir jāatrod veids, kā to atrisināt. Man šķiet ir ļoti svarīgi, ka šāda veida apvienošana neietekmē cilvēka rīcību, tad, kad viņš nerīkojās profesionāli citās jomās. Un tad es vēl gribētu atgādināt, ko teica Durānas kundze. Runa te nav par to, ka cilvēki brauks, pat ja viņi dzīvo kaut kādā mm, ap, meža apvidū, ka viņi varēs braukt uh, eh, 4 stundas uz darbu un 4 stundas no darba. Uh, tāpēc pēc um, analīzes veikšanas mēs nonācām pie 100 km robežas. Viss, kas pārsniedz 100 km robežu, kaut arī varbūt uh, ir kāds, kas dzīvo pie ātrkārtas šosejas un var ātri aizbraukt pa to uz darbu, bet tomēr vajadzētu būt realistiem. mēs radīsim grūtības cilvēkam, ka būtu šādā vietā jārīkojas. Un tad runājot par um, par amatniekiem. Um, mums vajadzētu respektēt astoņu stundu darba dienu un pēc tam ļaut cilvēkam atgriezties mājās. Tad ir vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt. Tas, kā takurogrāfs norāda, cik ilgi jūs braucat, palīdz arī veikt inspekciju, un mums ir jāatzīmē, ka būtu labāk, ja inspekciju varētu veikt neapturot automašīnu. Vienkārši paskatīties, cik ilgi jau uh, šoferis brauc, jo šī inspekcijas aspekti ir ļoti svarīgi. Uh, vispēcot, es domāju, ka citas organizācijas, kā piemēram Eiropas standartizācijas organizācija, Mm, varētu arī mums pateikt, kā rīkoties. Man liekas, ka Fosters kundze pieminēja, ka tie elementi, kas ir minēti pielikumā, varētu radīt problēmas, ja viņi tiek pārcelti uz pamattekstu, jo mēs pēc tam nevarēsim to mainīt un vajadzētu īpaši pie tā piedomāt. tad mums būtu ļoti pilnīgs regulēšanas instruments, bet eh, tehnisku grūtību dēļ būtu ļoti grūti izsekot tehnoloģiskai attīstībai. Taču es domāju, ka mēs apspriedīsim to ar referenti, un mums būs ļoti labs juridiskas instruments, taču nevajadzētu censties atrisināt visas sociālās problēmas ar tehnisku regulu, tāpēc lūdzu izvairīsimies no tā. Paldies! Tas paldies. Un visbeidzot es došu vārdu mūsu referentē tikau kundzei. Es paties priekšsēdētāji. Es pirmām kārtām eh, vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās un arī komisijai. Un es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mans nolūks bija uzlabot tahogrāfa izmantošanu un nu, pārvērst tahogrāfu par noderīgu instrumentu, kas būtu vienkārši izmantojams, jo pašlaik tahogrāfs šoferim nav īsti noderīgs, viņš sniedz pārāk maz informācijas, un tā doma bija tāda, lai e, šoferim no tā tahografa būtu lielāka jēga. Es gribētu uzsvērt arī, ka es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Durāns kundze. Mūsu uztapumam ir jābūt uzlabot e, satiksmes drošību. Es personīgi būtu ar mieru atteikties no izņēmumiem. Man liekas, ka iepriekšējā robeža 50 km bija daudz labāk, lai gan es saprotu, ka komisija ir sagatavojusi pētījumu, kur teikts, ka 100 km ir maksimālā robeža, ko mēs varam um, nospraust. Es esmu pārliecināta par to, ka tiks iesniegti grozījumi un ka šajos grozījumos noteikti tiks prasīts samazināt šo uh, izņēmumu līdz 50 uh, eh, kilometriem, citi grozījumi atkal prasīs, lai to palielina līdz 200 kilometriem. Nu, es zinu, ka šie grozījumi būs pavisam atšķirīgi. Tālāk, kas attiecās uz darbnīcām un viņa saistību ar transportu uzņēmumiem. Apvienotajā karalistē, protams, ir tāda transporta uzņēmuma, kam ir savas darbnīcas. Uh, Un man likās ļoti interesanti tas, ko teica Brīti, taču ir arī citas valstis, kurās ir e, cita izvēle. Un šī transporta uzņēmuma darbība ir nošķirta no remontu darbnīcām. Un es aizstāvu šādu dalījumu. Uh, bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka nāks arī grozījumi, kas būs pret to, un es ceru, ka ar kolēģiem mēs nonāksim pie vislabākā risinājuma. Man šķiet ļoti svarīgi tas, ka mēs esam stiprinājuši jomu, kas attiecās uz datu aizsardzību. Ir ļoti svarīgi, lai sankcijas netiktu piemērotas automātiski, Kas attiecās um, uz tahogrāfa kārtas apvienošanu ar vadītāju apliecību, tad komisija jau teica, ja šī apvienošana notiek, tad ir jāizvairās, ka tās ietekmē cilvēku personīgi. Proti, ja es kā darba ņēmējs pārkāpju braukšanas laiku, lai tas neietekmē mani kā privātu šoferi, kas vēlos sēsties pie stūres. Jo e, jāskatās, kādai informācijai var piekļūt satiksmes ministrija. Piemēram, ja šoferim tiek aizliegts izmantot tahogrāfus kādu laiku vai piemēram, profesionālajam certifikātam ir cizerīguma termiņš nekā vadītāja apliecībai, nu tas viss ir kaut kā jāsakombinē. No tehniskā viedokļa tas ir iespējams, bet, kā jau to teica komisija, uh, Pagaidām tas vēl nav atrisināts, un tāpēc mums ir nepieciešams padziļināts ietekmes izvērtējums, lai tad, ja šī apvienošanā notiek, tas notiktu pakāpeniski, un e, lai dalībvalstis to var pieņemt pakāpeniski, jo iespējams tām būs nepieciešams šai apvienošanai piešķirt zināmas naudas līdzekļus. Tad bija kolēģi, kas man uzdeva jautājumi. Uzdevu jautājumus, un ir tiesa, ka es ļoti e, daudz runāju par pieejamu šoferi. Jo, ja šoferis atrodas uzņēmumā un veic kaut kādu uh, papīru darbu, tad viņš tomēr strādā, viņam nav atpūtas eh, periods. Un visas šīs aktivitātes ir jāskaita klāt, aprēķinot darba laiku. Kas attiecās uz pielikumiem, tādēļ pielikumos atspoguļoju tikai tos elementus, kas man šķita svarīgi. Būtu normāli, ja komisija savos deleģētajos aktos uh, grozītu pielikumus, taču par nožēlu tur parādās tikai detalizēti tehniski noteikumi, kas jau desmit reizes ir grozīti pēdējo gadu laikā. 2009. gadā bija pēdējie grozījumi veikti šajos pielikumos. Un komisija ir atzinusi, ka ir e, virkne pielikumu, kas jau ir novecojuši. Cik man zināms, Padome vispār vēlas atteikties no pielikumiem un noteikt pārējas laiks. Es uzskatu, ka būtu svarīgi, lai daži no pielikuma tekstiem būtu jāpārceļ uz regulas galveno tekstu, bet tas ir saistīts ar deleģētajiem aktiem. Es esmu jūs rīcībā lai pārnātu ar jums jebkādu veidu priekšlikums, kas jums varētu būt. Mums ir bijusi tikšanās arī ar arotbiedrībām, ar arotbiedrību savienību, kurā darbojās profesionālie e, šoferi. Es centos uzklausīt dažādos iesaistīto pušu viedokļus. Uh, un uzklausīju tos, kurus šī regula ietekmēs, lai būtu labi informēta. Liels paldies, un tātad gaidījuši jūsu grozījums. Un sadarbošos ar jums, cik iespējams. Paldies, tikau kundze. Es atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas galējais termiņš ir 15. marts. Fosters kundze. Yes, sorry. Atvainojiet, Eh, eh, ka iejaucos, bet es izteicu bažas, vairāk dalību valstu, bažas par to, ka ir pieaug, arvien pieaugošs skaits Ukrāņu, Krievu smago mašīnu, kas šķērso Eiropu. Un mēs eh, nosakam visus šos stingros noteikumus ES pārvadātājiem, bet kā mēs ies, mm, ietekmēsim viņus, Varbūt komisija varētu mums par to mm, vismaz īsti kaut ko pateikt. Komisija, vai jūs vēlatos mm, sniegt kādu komentāru? Viņiem ir jāizpildēs likumdošana. Šo piekdienu Ženevā ANO ICI e, tas tika diskutēts, ka EITR ietveros tas tā ir Protams, viņiem arī nepatīk tas, ka šie papildu tahogrāfi radīs papildus izmaksas. Mums vēl nāksies viņus par to pārliecināt, bet eh, uz viņiem attieksies tie paši noteikumi mm, šķērsot Eiropu, kas uz mūsu ES pārvadātājiem. Čikau kundze. 17. Eh, regulas apsvērumu punktā ir atsauc uz AETR nolīgumu, kas ir ANO līmenī eh, un trešo valstu eh, autovadītājiem attiec 1B pielikums. Paldies par šo skaidrojumu. Visus grozījumus jāiesniedz līdz 15. marsam. Mēs esam izskatījuši mūsu darba kārtību, citu jautājumu nav mūsu darba kārtībā. Paldies par jūsu uzmanību un atgādināšu, ka mūsu nākošā sēde ir 26. martā 5.